Dear colleagues, kolēģi, es ļoti ceru, ka mēs varam sākt mūsu darbu ar balsošanu. Es gribētu atgādināt kolēģiem, ka mēs šodien balsosim elektroniski. Pirmais balsojums ir par septīto darba kārtības punktu - izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas produktiem. Eh, mums ir viens vienīgs balsojums par šo jautājumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Pagaidīsim vienu kolēģi. Ok. Labi. Okay, if everybody have voted. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Adopted. Pieņemts. Now we can go. Un tagad otrais balsojums. Tas ir par zika vīrusa uzliesmojumu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Oh, unanimous vote. Vienbalsīgi. Okay, now we can start. Labi. Tad mēs varam sākt diskusiju par rezolūcijas priekšlikumu. Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtiks produktiem. Tas ir devītais punkts mūsu darba kārtībā. Es uzreiz došu vārdu Lenisai Vilmotai. Paldies, priekšsēdētāji. Ir pagājis apmēram gads, eh, kopš parlaments ir Eh, pieņems rezolūciju par izcelsmes valstu un citiem jautājumiem. Un šis princips tiks arī īstenots Francijā. Tas ir milzīgs solis uz priekšu. Esmu ārkārtīgi vīlusies eh, par komisijas rīcību. Eh, ne visiem patērētiem Eiropas Savienībā šī informācija tiek sniegta. Ar šo, ar šo rezolūciju mēs paiem pusoli uz priekšu komisija. Uh, Mēs eh, gribam šeit runāt par gaļu un piena produktiem. Tieši runāt par gaļu un pienas produktiem, patērētāja interesētība šajos produktos ir visaugstākā. Uh, un ražotājiem nebūtu īpaši sarežģīti, ņemot vēru visus, sniegt šādu veidu informāciju par šādiem produktiem, un daudz ražotāji jau e, arī tā rīkojas, un e, patērētāji ir vilšies, ja šī informācija netiek norādīta. Es saprotu, ka komisija teiks, ka te būs ļoti liels izmaksas, viņi to saka vienmēr, un runājot par piena produktiem, komisija pats savā ziņojumā ziņo, ka e, nozara varbūt ir pārāk augsts novērtējis izmaksas sakarā ar mārķējumu. E, patērētāji grib zināt izcelsmi, arī gaļas produktiem, un šeit ir varētu, varētu būt ļoti daudz dažādi iemesli, vai grib vietējo, vai arī grib, lai būtu labturības normas ievēros. Un man šķiet, ka nav saprātīgi varbūt pilnīgi visu svaigo gaļu. Bet e, runājot par zirga gaļu, tur jau ir tāda izsekojamības sistēma, tāpēc es nesaprotu problēmu, kāpēc nevar visur norādīt izcelsmi. Uh, katrā ziņā uh, patērētēm ir jānodrošina šī informācija, lai viņi būtu droši par pārtiks ķēdi, un mums noteikti ir jādod patērētēm visu to, ko viņi grib. Viņiem ir tiesības uz šādu veidu informāciju, un mums ir jāstrādā un jādara viss, lai šāda informācija patērētājiem arī tiek sniegta. Paldies! Paldies! Jā, Telmaki kundze. Ok, thanks. I will be very. Paldies. Es izteikšos ļoti īsi. Es eh, gribētu pasītot atvērtību un patērētāju tiesības uz izcelsmes valsts nosaukuma zināšanu. Ir arī jābūt tiesībām zināt visu par izcelsmi. Tajā pat laikā ir jāsaprot, ka šādas prasības varētu arī izmaksāt diezgan dārgi nozarei. Mums ir jādara viss, lai nodrošinātu vienādu administratīvā sloga sadali, lai netiktu arī kropļot konkurence, un tāpat laikā es gribētu teikt, ka cipari, kurus es esmu redzējis par izmaksām, izmaksu aplēses, manuprāt, ir ļoti augstas attiecīgajai nozarei nevajadzētu dot iespēju slēpties aiz komplicētām piegādes ķēdēm. Un tiek apgalvots, ka viņiem jārīkojas retroaktīvi. Faktiski tā tas nav. Ja kaut kas notiek, nākamā dienā nozarei jābūt spējīgai pateikt, kur tad ir izcelsme bijusi šim produktam. Tāpēc komisijai vajadzētu virzīt tādu patiesu debati par izcelsmes marķējumu. Tālāk. Rivesī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai. Es nesaprotu uzvedību komisijai. Eh, kopš 2013. gada decembra viņi sāka, ka um, ir, ir jānorāda izcelsme uz gaļas produktiem. Uh, Un tad es lasu nākamo ziņojumu no 2015. gada, kur viņi eh, runā par izcelsmes marķējumu, piena produktiem, medījumam, gaļiem un tā tālāk. Un mm, šeit ir nepieciešams, lai patērētāji zina, kāda ir izcelsme attiecīgiem pārtiks produktiem. Un eh, šķiet, ka komisija nerīkojas eh, šai ziņā. Un šeit prioritāri mēs runājam par piena produktu un viegli transformētu, piemēram, piena produktu marķiešanu, to pašu par gaļu, bet vai tas maksās dārgāk? Nē, tas nemaksās neko dārgāk. Visa nozare Francijā piekrīta marķēt un arī visi pārējie iesaistītie, arī audzētāji, eh, lopkopji. Viņi grib tirgot savu produkciju mums eh, varbūt nevajadzētu iet tik tālu, kā atbalstīt ekologu prasības, bet es nesaprotu, kāpēc mēs nevarētu nu, nodrošināt šo marķējumu arī ņemot vērā Eh, ka ir jāmarķē arī ģēmo izcelsmes produkti, ko varētu būt ēduši attiecīgie lopi. Bet ir tiesības visiem patērētiem zināt, eh, ir, ir tiesības zināt, vai attiecīgais šis lops ir barots ar produktiem, kur ir bijuši ģenetiski modificētie produkti. Tādā veidā mēs nodrošinām plašāku informēšanu. Otrs, otrs mm, līmenis eh, saistīts ar CO. Um, skatāmies uz piena krīzi. Ir sanāk tā, ka piens, kas nāk no Dānijas, ir lētāks nekā Francijas uh, piens, uh, tāpēc, ka viņa norakst visu izdevumus, kas ir saistīti ar CO2 samazinājumu, attiecīgi cena ir lētāk. Un um, vai mēs prasīsim rakstīt uz etiķetēm uh, arī informāciju par to, vai ir klonēts izcelsmes dzīvnieks šis bijis. Lai patērētājs var izdarīt savu izvēli, vai viņš grib vairāk eh, cīnīties par cīniekiem, vai arī par bioloģiskās daudzveidības zaudēšanu. Un šeit ir nepieciešams jārēģēt, jāiesaistās, un to arī dara patērēt organizācijas parlaments, bet komisija visu bloķē. Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc. Liels paldies! Tagad pēdišīnī kungs. Paldies priekšsēdētāji mūsu grupas pozīcija par komisijas ziņojumiem, kur komisija ir izvērtējusi visu e, pārtiks produktu marķēšanu, to, kas ir ārpus eksistējušā regulējuma. E, šeit mērķis ir ļoti skaidrs. Mūsu mērķis ir prasīt šo marķējumu kā obligātu prasību. Tas šobrīd netiek garantēts. Eh, jo tas viss ietekmē arī kvalitāti, arī veselību. Ļoti svarīgi ļaut patērētiem izvēlēties, zinoši izvēlēties, mm, ko viņi patērē. Ir jāieguši informācija no marķējuma. Mēs nevaram vienā dienā to visu sakārtot, mums ir jādod uh, laiks arī uzņēmumiem, kas darbo šajā nozarē, lai viņi varētu izpildīt visas prasības, nodrošinot attiecīgās produkcijas izplatīšanu, ir nepieciešams tātad pārejas periods. Uz šo brīdi ir atsevišķi ražotāji, kas jau norāda izcelsmi, bet citi to nedara. Runājot par gaļu, jādara viss, lai tie, kas um, grib izcelsmes vairs norādīt, gūs arī attiecīgo labumu no šādas informācijas, bet tie, kas negrib norādīt izcelsmi, tiem nevajadzētu iegūt papildus ieguvums no šīs izcelsmes norādīšanas. Un kāpēc nevarētu regulēt šīs schēmas līdzīgi, eh, kā tā, ka tas, kā mēs darījām ar izcelsmes norādēm pagātnē. Eiropas eh, likumi saka, ka ir iespējams brīvprātīgi norādīt arī izcelsmes vietu. Eh, un tas nav obligāti. Nacionālām komitētām iestādēm ir jāizteno šie principi, un nacionālās iestādes eh, nav neitrās, nav neieinteresēts, ko komisija dara vai komisija aizsargā. Uh, mūsu izcelsmes vietas principus un kas e, cīnās, e, ja mēs runājam par situāciju ārpus Eiropas Savienības. Tālāk, Salvīni kungs šeit nav tā, Zomers kundze. Paldies, priekšādātāji. Jā, e, izcelsmes maķēm temats, protams, nodarbina mūs jau vairākus gadus tas ir eh, saistīts ar eh, informācijas regulu par, eh, tad, tad, regulu par pārtikas produktu informāciju. Tie, kas piedalījās sarunās iepriekšējā sasaukumā, noteikti zinās, ka padome parlamenta prasības par izcelsmes marķējumu visiem iespējamiem pārtikas produktiem atbalstīja tikai ar tādu nosacījumu, ka uh, vispirms komisijai ir jāveic ietekmes izvērtējums. Komisija to ir izdarījusi, taču tāpat kā nesenā pagātnē mēs redzam, ka uh, ir sagatavota rezolūcija, kur tiek pieprasīts tad, tad, kur tiek pieprasīts, lai pēc komisijas ietekmes izvērtējuma tiktu uh, veikts viss vajadzīgais, bet nekas tomēr netiek darīts. Un nu, tad jau nav nekādas jēgas prasīt komisijai veikt ietekmes izvērtējumu. Tiek minēts, ka izmaksas ir pārāk augstas, jo īpaši ziņojumā par uh, izcelsmes informāciju gaļai un uh, pārstrādātiem gaļas produktiem. Tur obligātais marķējums eh, no komisijas puses netiek pieprasīts. Un tas pats attiecas arī uz piena un eh, piena izcelsmes produktiem un arī citām, citiem gaļas izstrādājumiem, proti aitas un cita veida gaļa. Arī šeit komisija ir nonākusi pie secinājumiem, ka šīs izmaksas nav attaisnojamas, jo īpaši patērētāji interesēs, jo patērētājs nav gatavs par šādu atbilstošu uh, izcelsmes marķējumu maksāt vairāk naudas. Tieši tāpēc komisija neplāno gatavot eh, tiesību akta priekšlikumu, un īsnībā tas mums jau sen ir zināms. Tagad eh, jauns piegājiens ar jaunu rezolūcijas priekšlikumu, kuru tagad esam sagatavojuši. Šeit tiek izdarīti mēģinājumi panākt, lai komisija uh, nodrošināt izcelsmes marķējumu viegli apstrādātiem piena un gaļas izstrādājumiem. Komisija savā ziņojumā ir konstatējusi, ka, protams, izcelsmes marķējuma izmaksas pieaug, jo vairāk šie pārtikas produkti ir apstrādāti. Tātad tas tātad attiektos uz pārstrādātiem piena produktiem, un jo tālāk šis piena produkts ir pārstrādāts, jo sarežģītāk ir noteikt izcelsmi šim pārstrādātajam piena produktam. Problēma rodas ar terminu viegli apstrādāti. Šāda definīcija nepastāv, tad mēs izšķiram tikai neapstrādātus un apstrādātus pārtikas produktus. Mums ir bijušas diskusijas par apstrādes uh, uh pakāpi, kas būtu viegli apstrādāts, kas būtu uh, mm, kompleks apstrādāts un tā tālāk. Sarunās par pārīgas produktu informācijas regulu mēs par to runājām. Mana kolēģi Glenisa Vilmata bija klāt, un viņa teica, ka nav iespējams uh, izstrādāt šādas definīcijas. Un līdz ar to, jo vairāk mēs runāsim par viegli pār, pārstrādātiem produktiem, uh, jo sarežģītāk tas viss būs. Dasa, piemēram, nav viegli apstrādāts produkts, mēs pat nezinām, kas tur ir iekšā. Ir dasas, kas uh, tiek uh, izstrādātas daudzos dažādos posmos. Tātad dažkārt dasa nemaz nav dasa, kur tad mēs šeit pieliksim punktu. Mans priekšlikums būtu, ka vajadzētu vismaz lūgt definīciju. Es esmu viena no tiem, kas uh, gatavojis šo rezolūciju, un es gribētu pateikties visiem rezolūcijas autoriem par to, ka viņi pieprasa, lai tiktu izstrādāta definīcija viegli apstrādātiem gaļas un piena produktiem. Tātad rezolūcijā to vajadzētu atstāt. Tas attiecas arī uz šo mutisko jautājumu. Un tad, kad mēs zināsim, ka mēs varam to definēt, tātad ja tiesību aktā tas viss būs definēts, nu tad mēs varēsim arī izlemt, vai izcelsmes maķējums vispār ir vajadzīgs. Ja to nevar definēt, tad es arī nevaru pieprasīt izcelsmes marķējumu. Problēma ar rezolūcijas priekšlikumu ir tāda, ka komisijas atbildes uz mutisko jautājumu vispār netiek gaidītas. Tiek uzreiz teikts, jā, komisijai ir jāpārbauda, vai to var definēt, bet Mēs gribam šo izcelsmes marķējumu pienam, piena produktiem, gaļai un pārstrādātiem gaļas produktiem. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir nepareizi iesniegt šādu rezolūcijas tekstu, tas vienkārši nav samērīgi. Tāpēc es atsaucu savu parakstu zem šīs rezolūcijas. Mani sanikno arī tas, ka šajā rezolūcijā tāpat kā citās rezolūcijās par izcelsmes marķējumu. Eh, ja komisijas ziņojuma rezultāti īsti neatbilst mūsu sagaidītajiem, tad eh, vienmēr parādās kādi citi skaitļi, tiek atrasti kādi citi pētījumi. Mums vajadzētu uz kaut ko paļauties, un ja komisijai bija uzdevums veikt šādu ietekmes izvērtējumu, tad es uzticos komisijai. Ir vairāki ģenerāli direktorāti, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, Un ja mēs pēc tām pamatos sakām, ka mēs nevaram piekrist tam, ko komisija ir atklājusi, tad, nu, šeit ir runa par politisko vēlmi, par atsevišķu politisko grupu vai pat dalībvalstu pārtīju uh, vēlmēm. Jebkurā gadījumā es gribētu, lai mēs nodrošinātu, ka E, piena un gaļas produkti nepadārdzinās, jo galvā ir cilvēki, kuriem izcelsmes marķējums nemaz tik ļoti neinteresē un kuriem vienkārši nav tik daudz naudas, lai iegādātos šādus pārtikas produktus. Vēl mani kaitina uh, tas, ka vienmēr tiek iejaukti dažādi pārtikas produktu skandāli. Mēs atceramies, kas notika ar zirga gaļas skandālu, bet uh, šim zirgaļas skandālam vispār nebija nekāda sakara izcelsmes marķējuma. Izcelsmes marķējums nekādā veidā mums nebūtu ļāvis izvairīties no šīs, eh, šī, šī zirgaļas skandāla. Jebkurā gadījumā es domāju, ka mēs nevaram pārtikas produktu marķējumu ilgtspējīgi jaukt ar pārtikas produktu drošības jautājumu. Galu galā, ja runa par marķējumu, tad, ja runa, piemēram, par gaļu vai par piedevām, uh, tad dalībvalstu īpatnību dēļ Eiropas Savienībā mēs redzam, ka šī situācija ar vienu mainās. Es esmu pārliecināta, ka aiz eh, šīm prasībām slēpjas ļoti liels protekcionisms, un tas ir jau neizturami. Es gribētu visus aicināt neatbalstīt šo rezolūciju. Uh, mis... Liels Paldies, un tagad Arņo kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie kolēģi. E, arī pēc kolēģis Revazī kundzes es gribētu adresēt savu runu komisijai. E, un es ļoti ceru, ka varēs arī atbalstīt mūsu rezolūciju e, ir jau trīs gadi kopš zirgaļas skandāla, un joprojām komisija nav spējīga pozitīvi atbildēt uz 62% mm, patērētāju prasību lietām, marķēt gatavos produktos, izmantot to produktu izcelsmi. Tās noteikti ir nepieciešams, lai apkarotu arī krāpšanu produktu marķēšanas ziņā, un tāpēc mēs gribam, lai komisija arī ātrāk pārskatītu šo informācijas regulu, lai būtu arī prasība norādīt izcelsmi ingredientiem gatavos produktos. 2013. gadā komisija nāca uh, klajā ar savu ziņojumu par to, ka būtu um, būtiski un liederīgi norādīt uh, šo ingredientu izcelsmi. Un kā jau es uh, teicu, šajā komisija um, par šo obligāto marķēšanu komisijas tekstā gāja runa par to, ka, ka tas varētu būt diezgan dārgi gan ražotājiem, gan, gan, gan ražotājiem, gan arī patērētājiem. Bet um, visi eh, šie eh, argumenti, tie ir izteikti, bet daži saka, nē, to nevarēsim to darīt, tāpēc, ka pā, šeit būtu pārmērīgi izma, liels izmaksas eh, nevis patērētājiem, bet gan nozarei. Un šajā rezolūcijā mēs runājam par to, ka šie, ap, šīs aplēs ir pārspīlēts. Un, ja mēs runājam par šo izsakojamību, kāpēc gan nevarētu nokonstatēt, kas ir uz šī gatavā produkta? 2013. Um, gadā un arī 2013. gada novembrī um, 0,7% ir pieaudzis šis iz, izmaksas maksu moments gataviem produktiem no, no lielopu gaļas, un tas ir ļoti neliels pieaugums, ja mēs runājam par šiem te eh, gataviem produktiem. Eh, plus vēl šī te voluntārā schēma, eh, tas ir tā ir kļūda. E, saskaņā ar pētījumu mēs redzam, ka 64% no gatavajiem produktiem vispār nepiemin um, to, ka tiek izmantota gaļa, 75%, kur ir. Um, Viss izmantot arī nav norādīts tas, tas pats par cīsiņiem, un tas nozīmē par, par desām tad um, ir nepieciešams izdarīt politisku spiedienu, lai būtu šis politiskais lēmums, lai vēlreiz mēs padarītu šo izsekojamības elementu par obligātu, un kā jau tika šeit minēt, šeit ir nepieciešams, lai tas būtu saskatāmi, tas pats ir jātiecina arī uz pienu un piena produktiem un citiem produktiem. Um, es gribētu teikt, ka Francijā šobrīd tiek izskatīts likumprojekts par um, ingredientu norādi piena produktos, kur ir um, piena produkti, kas ir jau pārstrādāti, un uh, tagad ir iespējams rīkoties, gan, e, lai sagātu Eiropu un tās iedzīvotās. Tārgie kolēģi, mums ir desmit uh, cilvēki, kas pieteikušies šajā debatē, tāpēc es lūgtu izsieties pēc iespējas īsāk tālāk Grostits kundze. Paldies priekšsēdētāji! Tā tas ir, ka ir Eirobarometra pētījums, kas arī ir pieminēts šajā tekstā, kur ir parādīts, ka mm, patērētāji tiešām grib zināt mm, par mm, šiem gaļas produktiem un gaļas ingredientiem, kas ir uz viņu šķīviem. Tāpēc arī marķējums ir ļoti svarīgs, jo šeit ir iespējams arī attiecīgi diferencēt visus šos produktus un arī, arī attiecīgi novērtēt tā izcelsmi. Un Tas ir vispār zināms, un ja izcelsmes marķējums ir, ir brīvprātīgs, tad gan radīsies pro, cēnu problēma, jo būs vieni produkti, kas ir dārgāki par citiem, un tad radīsies patiesa atšķirība. Bet, ja izcelsmes marķējums ir obligāts, tad tas attiec uz visu pasauli, un visiem būs vienādi šie cēnu izmaksu elementi, un nebūs nekādas diferenciācijas pēc šī parametra. Uh, Un tā, vai jautājums par cenām un izmaksām ir arī pētījumi, kas ir pilnīgi dažādi. E, ir dažkārt teica, ka Eiropas komisija ir pārspīlēta novērtējuši šīs izmaksas, bet es e, e, tomēr gribētu laikam sēdīšu pie šī jautājuma ļoti nopietni, ļoti precīzi, un lai mums precīzi arī atbild, jo šeit ir tik milzīgas atšķirības šajos pētījumos, un secinājumi ir tik dažādi un um, attiecīgi. Tad eh, arī par to ir eh, grozījums, ko iesniedzu es kopā ar savu kolēģi Dēlē Kuni. Paldies! Paldies, Vitemas kungs! Yes, thank you very much. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man ir vairāki jautājumi par šo te rezolūciju vispirms. Uh, un par to runāja arī Zomers kundze, kā mēs varētu atrast šeit definīciju, e, kur ir šī nedaudz pārveidoto un daudz pārveidoto produktu definīcija un attiecīgi obligāti vai neobligāti būtu jānodrošina marķējums. Tad jautājums par to, ko tad grib patērētāji. Es uzskatu, ka vispirms viņi noraizējušies par cenu, pēc tam garšu, pēc tam par derīgumu termiņiem Un tad droši vien ceturtajā vietā vai vēl tālāk ir izcelsmes norāde. Mums ir ļoti viegli nākt klajā ar jauniem likumdošanas aktiem, bet nepārāk bieži mēs domājam par to, kā ražotāji atgūs atpakaļ šīs izmaksas, ko uzspiež administratīvais sloks. Mums vajadzētu vairāk par to domāt. Un kāpēc mēs gribam uh, lai būtu šis marķējums dalībvalstu līmenī. Mēs, kā Eiropas parlaments, esam līdzlēmēji. Mēs strādājam pie Eiropas likumdošanas aktiem, kam būtu jāstrādā visos, visās dalībvalstīs. Kāpēc būtu jāšķiro obligātais tātad dalībvalstu līmenī? Varbūt vajadzētu domāt par Eiropas Savienības marķējumu un ne Eiropas Savienības izcelsmes marķējumu. Paldies! Mēs slēdzam runātājs sarakstu, jo Tālāk dosim vārdu Fjellner kungam. Paldies, es piekrītu iepriekšiem runātājiem vismaz vienā lietā, bet es varbūt teiktu savādāk. Es dzirdēju, ka patērētāji grib to lasīt, un daudzi jau norāda to, un to var darīt arī brīvrātī. Tas nozīmē, ka tie, kas grib, tie arī dabon, un tie, kas grib maksāt, uh, tiem nevajadzētu par to maksāt. Ja visi, visi patērētāji tiešām grib redzēt šo modeli tik ļoti, tad visi arī to liks. Tas nav nekāda kosmiskā zinātne. Un tad ir argumenti par to, kāpēc viņi gribētu redzēt šo marķējumu, varbūt dēļ labturības eh, vai citiem apsvērumiem. Es nezinu. Bet eh, es saprotu, ka mūsu ideja šajā komitejā, kad mēs runājam par to iepriekšējā reizi, bija izveidot kopīgus noteikumus, izveidot kopēju tirgu, kopējiem standartiem. Es nezinu, varbūt jūs visi esat par to aizmirsuši, es jau nu gan ne. Bet eh, tagad pēdējais punkts. Jūs gribat eh, obligāti, lai tiktu norādīta izcelsmes valsts. Eh, tas eh, atkal sekošai idejai, ka eh, Eiropas robežām ir jābūt prominentākām. Varbūt šeit nav eiroskeptiķi pie vainas, drīzāk jau ne likumdošana visu Eiropas Savienības sadalpa daļa, bet reģionu Eiropa Kāpēc valsts, kā izcelsmes valsts, kāpēc mēs nevaram reģionu norādīt, tā kā Flandriju vai Skoni? Um, jūs sakat, ka, ta, ka tas nav iespējams, ka tas nav praktiski, varbūt nav būtiski, bet ziniet ko? Tikpat tāds ir arī jūsu priekšlikums. Nepraktisks, nebūtisks un droši vien neiespējams. Thank you very much, Mr. Dornano. Me merci. Ornano kundze. Paldies, priekšādētāji. Pirms vairāk nekā gada Eiropas komisija attiecībā uz krāpnieciskiem marķējumiem noteica, ka eh, marķējums eh, pārtikas produktiem nedrīkst eh, maldināt patērētājs attiecībā uz izcelsmes valsti vai vietu. Un tas attiecas uz visiem pārtikas produktiem. Tāpat ir norādīts, ka attiecībā uz gaļu izcelsme ir ļoti būtisks norādījums, jo īpaši tas ir svarīgs patērētājiem. Tātad tas attiektos uz obligāto marķējumu arī pārstrādātiem produktiem, un tas attiecas uz diskusijām, kas uzsākās pirms trīs gadiem sakarā ar um, lazaņā atrasto zirga gaļu. Šis atzinums runā pretī komisijas uh, secinājumiem, kur tiek teikts, ka šādi vispārīgi marķējumi patērētājiem nebūtu vajadzīgi. Tiek uzsvērt šajā tekstā, ka vairāki uh, uzņēmumi līdz ar to uh, būtu spiesti ļoti palielināt cenas saviem produktiem. Ir uh, skaidrs, ka, kā komisija ir atzinusi, tas uh, savukārt ietekmētu konkurenci Eiropas Savienībā. Uh, Informācija par pārtikas produktiem ir eh, neatvietojami vajadzīga, lai nodrošinātu labāku kvalitāti, un tieši tāpēc šie jautājumi būtu jāuzdod. Paldies, Dorfman kungs. Es domāju, ka Eiropā mums ir produkti ar izcelsmes marķējumu, un tad mums ir iespēja Mm, brīvprātīgi norādīt šo izcelsmes valsti. Mēs varētu arī nodrošināt uzlabojumus. Būtu daudz prātīgāk, ja mums būtu atbilstoši noteikumi, lai uzlabotu šo brīvprātīgo izcelsmes marķējumu. Tas ļautu mums visu labāk kontrolēt. Ir arī tādi pārtikas produkti, kur nav norādīta izcelsmes valsts. Es gribētu zināt, kāpēc patērētāji paši nevarētu izlemt. Kāpēc mums eh, visu laiku ir jāstāsta patērētājiem, kas viņiem ir jādara? Šajā sakarā te vispār nav nekādu drošības aspektu. Vai šis produkts ir ražots Itālijā, Austrijā, vai Francijā vai Zviedrijā, es uh, tomēr paļaujos uz to, ka visi šie pārtikas produkti ir droši, un ja viņi nav droši, tad mums ir daudz lielāka problēma jārisina Eiropā. Ja jau šeit nav runa par drošību, tad kāpēc patērētāji paši nevarētu izlemt? Visu laiku tiek argumentēts, ka ir produkti, kuri e, šī izcelsmes marķējums ir fakultatīvs. Un e, tad e, šie produkti ir mazliet dārgāki, un līdz ar to visi pārtikas produkti varētu kļūt dārgāki. Dāmas un kungi, ne visiem uh, patērētājiem uh, mēneša beigās uh, algas lapiņās nav rakstīts tas pats, kas mums šeit. Uh, Vis, daudziem patērētājiem ir mm, ļoti rūpīgi jāpārdomā, ko viņi pērk un ko viņi nepērk. Un ja mēs tagad padarīsim visus pārtikas produktus dārgākus tikai tāpēc, lai izpildītu mūsu politiķu vēlmes, nu tad tas galīgi nebūs prātīgi. Mums eh, ir jāsaprot, ka Ja visi patērētāji gribētu šīs norādes, tad eh, tās, šīs norādes jau sen būtu ieviestas. Ja mēs tagad visiem jogurtiem, visiem sieriem Eiropā rakstīsim, vai tie nāk no Itālijas vai no Ungārijas, tad, atklāt sakot, neviens vairs nepir nepirks un nēdīs nec jogurtu, nec sieru. Mums ir jāsaprot, ka visi vēlas pārdēt mazliet vairāk, un ja cilvēki vairs eh, nēdīs eh, šo, šo gaļu, tad neviens arī neko nevarēs vairs pārdot. Paldies, Aguilēras Garcijas kundze. Muchas gracias, presidente. Eh, bueno, yo quisiera dar también mi opinión en este aspecto. Eh, decir... Paldies, es arī vēlētos uh, paust savu viedokli. Šie dati, kurus es pazīstu, un manā rīcībā esošā statistika norāda, ka patērētājam ļoti interesē tieši svaigas gaļas izcelsme. Iespējams, pārstrādātas gaļas izcelsme vairs patērētājiem nešķiet tik interesanta. Te ir runa par tradīcijām, par ticamību un tā tālāk. Tāpat arī ir kāda pozitīva norāde, Mm, tā ir tāda pozitīva norāde, ja izcelsmes marķējums ir atrodams uz pārtikas produkta, bet, ja runa par svaigu gaļu, tad šī izcelsmes norāde ir vēl būtiskāka. Mums nevajadzētu diskutēt par izcelsmes marķējumu, sakot, ka pārstrādātas gaļas izcelsmes marķējums ir obligāti nepieciešams. Tie ir runa par šīs pārtikas produktu ķēdes garantijām, un es uzticos pārtikas produktu ķēdēji. Man šis arguments ir ļoti būtisks. Neuzskatu, ka līdz ar to tiks veikti kādi īpaši uzlabojumi drošības jomā. Ir skaidrs, ka iz, izmaksas pieaugs, un rūpniekiem un patērētājiem šīs izmaksas ir gan augstas. Domāju, ka to vajadzētu ņemt vērā. Protams, gan veselība, gan vīde ir būtiski jautājumi, taču mums ir jādomā arī par ekonomisko situāciju. Man ir radies iespējas, ka te ir runa par drīzāk protekcionistisku pasākumu, par renacionalizāciju. Patērētājiem tas šķiet pozitīvi, pašlaik šis, šīs norādes ir brīvprātīgas, un kāpēc gan mums tas būtu jāmaina? Domāju, ka tas ir protekcionistisks pasākums. Noslēgumā gribētu jums atkārdināt par vēl ko. Pasaules tirzniecības organizācija jau ir pieņēmusi lēmumu attiecībā uz līdzīgiem marķējumiem, un tas tagad ir um, likvidēts. Tas ir Pasaules tirzniecības organizācijas lēmums. Uh, tika atzīts, ka tas ir nelegāli, bet Eiropā tagad tiek izdarīti mēģinājumi atkal to ieviest no jauna. Arī ASV šis uh, marķējums ir likvidēts. Protams, mums ir jāņem vērā visi parametri. Protams, ne viss, kas tiek pieņemts PTO, man šķiet pozitīvi, bet šo jautājumu tomēr vajadzētu ņemt vērā Ja šī sistēma ir brīvprātīga, kāpēc mums te būtu kaut kas jāmaina? Paldies! Paldies! Postingeris kundze! Paldies, priekšādātāji! I think. Yeah, <laughs> deep love. <laughs> Frau Sommer weiß schon, warum mein Mikrofon nicht funktioniert. Nu, es nesaprotu, kāpēc mans mikrofons nedarbojas. Pēc eh, šiem atšķirīgajiem izteikumiem es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka līdz šim maz ir runāts par caurdzamību. Ļoti daudz patērētāji izšķiras pirkt dzīvnieku izcelsmes produktus, eh, ja šie produkti ir ražoti ar augstākiem dzīvnieku aizsardzības standartiem. Uzskatu, ka vēl kāds aspekts eh, tiek aizmirsts. Lauksaimniekiem visā Eiropā ir jāaizpilda ārkārtīgi daudz dažādu prasību, lai vispār varētu ražot dzīvnieku produktus. Un bieži vien uh, Tad, kad eh, šis produkts ir atstājis viņa fermu, tad eh, zemniekiem vairs vispār nav informācijas, kur nokļūst viņu gaļa. Ir skaidrs, ka arī šeit pastāv ļoti daudz ļaunprātīgas izmantošanas iespēju. Mm, patērētājiem ir iespēja ar šiem izcelsmes marķējumiem vismaz redzēt, vai produkts nāk no konkrētas valsts. Tāpat es domāju, ka mums vajadzētu padomāt par šo obligāto izcelsmes mārķējumu. Uzskatu, ka komisijai būtu interesanti paplašināt šo jomu arī attiecībā uz olām un olu produktiem. Eiropas Savienībā ir ļoti augsti standarti attiecībā uz olu ražošanu. Pašlaik ir ļoti daudz importētu olu tū, no Turcijas, no Ukrainas, tiek importēti arī apstrādātie produkti, makaroni un tā tālāk un tas noteikti ietekmē arī mūsu ražotājus, jo šie apstrādātie produkti ir ļoti neskaidri, tātad eh, izsekojamība ir ļoti sarežģīta. Pēdējais, ko gribēju pieminēt, ir tirdzniecības nolīgums ar ASV. Ja ir runa ar nolīgumiem, par nolīgumiem ar trešajām valstīm un importu, tad ļoti bieži šī sarežģītā izsekojamība no, nozīmē to, ka mūsu pārtikas produktu ķēdē nokļūst ļoti daudz lātu uh, izēvielu, tātad sākotnējo produktu. Tieši tāpēc mums vajadzētu iestāties par striktākiem noteikumiem un vajadzētu patiešām um, padomāt, vai šāds obligāts marķējums nebūtu nepieciešams. Paldies tagad Kamizonas Ruīzes kundzei. Paldies priekšādātāji. Es apšaubu, ka šo problēmu mēs varētu atrisināt šādā veidā. Es neuzskatu, ka šie izcelsmes marķējumi patiešām ir saprātīgi. Tie rada papildu izdevumus. Un situācija ir tāda, ka ražotājiem tad ir jādomā, kā vispār vēl pārdot šos produktus. Es vairāk skatos no ekonomiskās puses. Ir skaidrs, ka pārtikas produktu cenas ievērojami pieaugs dēļ šīm prasībām. Šeit nav runa tikai par cenām, protams, te ir runa arī par brīvprātīgajiem principiem. Mēs varam balstīties uz komisijas veikto pētījumu un ietekmes cenām, bet mums vajadzētu ņemt vērā arī citus iemeslus kāpēc visi ražotāji nav izvēlējušies eh, šo izcelsmes marķējumu. Es uzskatu, ka šeit ir vērojama saikne arī ar pārtikas produktu drošību, un atsaukšos uz iepriekšējās runātājas teikto. Bez tam patērētāji to, ne, to pieprasa. 70% patērētāji tas interesētu. Es domāju, ka mums vēl vajadzētu paskatīties, eh, kāda ir šī situācija. Protams, ka te ir saikne arī ar pārtikas produktu drošību. Protams, uz eh, etiķetēm ir jāiekļauj ļoti daudz un dažādas informācijas. Uzskatu, ka šī mums ir laba iespēja pārdomāt kāda ir situācija attiecībā uz pārtikas produktu drošību. Ir ļoti daudz dažādu norāžu jau tagad pārtikas produktu etiķetēs. Šuicas kundze. Paldies! Es sekoju līdzi šīs dienas diskusijām, un es redzu, ka mēs eh, varam domāt ļoti atšķirīgi pat eh, vienas grupas ietveros. Mums ir jādomā par mūsu pilsoņiem, par mūsu patērētāju vajadzībām, un viņi no mums kaut ko prasa. Mēs redzam, ka ir bijuši ļoti daudz pētījumi, kas ir bijuši visnotaļ atšķirīgi. Es tā akli neusticos pētījumiem. Komisijai vajadzētu veikt vēl vienu pētījumu Un uh, proti vajadzētu izvērtēt, cik ļoti šīs etiķetes ietekmē pārtikas produktu cēnu. Eirobarometrs veica vienu pētījumu, un mēs pēc tā zinām, ka patērētāji grib zināt, no kurienes nāk pārtikas produkti. Bet pēc tam mēs sākam runāt par obligāto marķējumu, un es atbalstu visus tos, kas saka, ka komisijai vajadzētu papētīt, ko tieši mūsu patērētāji, mūsu pilsoņi vēlas. Daži saka, ka mēs tagad mēģinām pieņemt politiskus lēmumus. Es nekad nepieņemšu politiskus lēmumus, ja tie neatbildīs pilsoņu vēlmēm. Mums ir jāsaprot, ko pilsoņi īsti grib. Es vēlētos cauredzamību. Šeit par to nav runa, bet pastāv ļoti liels atšķirības starp produktiem austrumu un rietumu tirgos. Es ceru, ka arī šīs temats tiks izskatīts mūsu komitejā. Uzskatu, ka Sabiedrība grib zināt, no kurienes nāk produkts, bet es negribētu, lai tas tiktu likts tagad kā melns uz balta. Es gribētu, lai komisija vēlreiz izskata šo punktu. Eka kungs. Dankeschön, Herr Präsident. Verehrte... Paldies, priekšsādātāji, godāmie kolēģi. Brīvprātīga marķēšana nav uh, draudzīga patērētājiem. Uh, uzticēšanās ir laba, kontrola ir labāka. Un pagātnē mēs esam redzējuši, cik daudz jau ir bijuši dažādi skandāli ar pārtikas produktiem. Gāļa tiek apstrādāta ar dažādām vielām. Uh, domāju, to vajadzētu obligāti marķēt, vajadzētu norādīt, kāda ir šīs gaļas izcelsme, jo īpaši tas attiecas uz svaigu lielopu gaļu. Patērētājiem ir vajadzīga šī informācija. Uh, un komisijai ir pienākums vērsties pret krāpšanu pārtikas produktu jomā. Šeit izmaksām nav jāspēlē pilnīgi nekāda loma. Uzskatu, ka izmaksas ir noteikts pārāk augstu. Piemēram, vā, pētījumi Vācijā rāda, ka izcelsmes marķējumu varētu ieviest ar pavisam nelielām izmaksām. Eiropā mums bija aptāja 2013. gadā, un 90% no aptaujātajiem uzskatīja, ka uh, vajadzētu marķēt uh, pārtikas produktus. Kāpēc gan mēs uh, neuzklausām patērētājus? Mums ir jānodrošina lielāka caurzmība pārtikas produktu ķēdē. Tas būtu daudz labāk, mēs varētu informēt patērētājus un ļaut viņiem izvēlēties, vai viņi vēlas vietējus vai nacionālus vai startautiskus produktus. Nevajadzētu būt tā, ka viņš ir pilnīgā neskaidrībā, kādi produkti viņam tiek piedāvāti. Kolēģi norādīja uz vēl kādu problēmu. Šeit ir runa par reģionu atbalstu, un tas palīdz vietējiem un maziem uzņēmumiem. Tas nodrošinātu arī to, ka uh, pārtikas produktu un dzīvnieku pārvadījāšana samazinātos. Tas ietekmētu izmešus, kas rodas transportā. Uh, Domāju, ka ir gana daudz iemeslu, kāpēc mums vajadzētu ieviest obligātu marķējumu. Komisijai vajadzētu vairāk uzklausīt patērētāju vēlmes un mazāk orientēties uz ražotāju interesēm. Paldies! Rans Garcia. Rans Garcia, kundze, lūdzu. Yes. Um. Paldies! Es domāju, ka šajā sakarā ir jādod priekšroka loģikai. Este mejor? Sí. Vai ar šo mikrofonu labāk dzirdams? Labi. Tātad es uzskatu, ka te jādominē loģikai, loģikai un eh, jāvalda līdzsvarams. Atvainojos, man dokumenti palika iepriekšējā vietā. Tātad Mums ir jāskatās, ko mēs eh, vēlamies un ko no tā varam īstenot. Protams, ir jāzina, ka kāda prece, ja mēs tiešām vēlamies zināt, no kurienes tā prece nākus, tad kāpēc mēs gribam eh, nošķirt viegli pārstrādāt produktu no ievērojami pārstrādāt produktu? Es to nesaprotu, jo organiskam produktam ir jābūt šajā katalogā, bet Frankfurts desiņai nē. Ja mēs gribam, lai būtu skaidrība, tad visiem jātiec vienīdiem, vienādiem noteikumiem. Tāpat es domāju, ka loģiski, ka nekādu ierobežojumu nav. Valsts ir uh, robeža, par kuru mēs runājam, bet tikpat labi varētu runāt par to, kas ir cieku, no kura ciemata konkrēti. Jo tad vienkārši tas viss aiziet nesaprotamā virzienā. Uh, ja ir aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāda, tad mēs zinām, no kurienes šis, šī prece nāk. Tad šādai precē arī jā, jānorāda visus uh, sastāvus, visas sastāvdaļas, un tām visām jābūt ir no konkrētā reģiona. Bet runājot par citām precēm, viss norādīt manā skatījumā ir neprāts. Manā skatījumā uh, tai robežai jābūt kaut kādai papildu eh, pievienotāju vērtībai. Mēs varam runāt par precēm no Eiropas Savienības, jo citādi manā skatījumā tas jau ir pārspīlēts. Tas tad prasa milzīgu, milzīgu piepūli. Daži kolēģi to jau teica. Kāds, kurš ražo izēvielu un izmanto uh, preces pārstrādēji, tad mēs to atzīstam kā uh, visas preces uh, izēvielu, nu tad tas būs mm, milzīgas izmaksas uh, prasīs. Mēs ne, nu, neuzliekam vienkārši vienu etiķetu, marķējumu, un tur ir daudz vairāk sastāvdaļu. Kas tad man mainīsies? Uh, ja es zinu, ka tā ir no Pakistāna šī prece vai no Ekvadoras, kāda nozīme ir tam, ka tiek norādīts, no kurienes mazākā pārveidotā produkta, apstrādātā produkta sastāvdaļa nākusi. Es reāli gribu zināt, no kurienes, vai no Eiropas Savienības, vai nē. Nu, var uz etiķetes norādīt kaut ko sīkāku geogrāfisko norādi. Nu, labi, ražotāji, kurš tas varētu interesēt, taču nevar to pieprasīt. Un tāpat ir runājot par nekaitīgumu. Tas jau ir regulēts piemēram, ir pienākums norādīt, kur dzīvnieki ir audzēti un kur tie ir nokauti. Jo tas saistīts arī par mūsu pārtiks, ne, ar pārtiks nekaitīgumu. Mēs arī tik tālu varam iet, bet ja mēs dosimies vēl tālāk, tad sanāk, ka mēs izvirzām kaut kādas tālākas vēl prasības uh, ražotājiem. Es nedomāju, ka viņi varēs tādu slogu nest. Nākošā runātāja. Šrejer Pierikundze. Es klausos šajās debatēs priekšstādātāju kungs un dzirdu, ka man kolēģi pie eh, stāst par to, ar ko tas saistīts. Tātad ne tikai par cenu, bet arī par kontrolēšanas īstenošanu, kontrols īstenošanu. Kurš tad būs par eh, atbildīgs par kontrolu un uzraudzīšanu? Jo te nav runa tikai par reģionāliem produktiem. Nīderlandē tiešām ir ievērojams nišas tirgus. Šie produkti nepārprotam vēl vairāk attīstīsies. Uh, Un vēl jau sarežģītāk ir eh, iznot kontroli tādai precei, kurā ir kombinēti no dažādiem reģioniem eh, produkti. Es domāju, jāņem arī vērā finanšu situācija. Vai patērētāji būs gatavi maksāt vairāk par sīkāku, smalkāku marķējumu, Es nezinu, kā to varētu risināt. Es domāju, daudz kolēģi jau sacīja to, ko vēlēju sacīt. Lielas paldies, ak, priekšsēdētājs. Tagad vēlos dot vārdu komisija, lai tās sniegtu atbildi, izklāstītu komisijas ieskatu. Vārds Julikers kundzei. Yeah, for... Lielas paldies, ka devāt mums iespēju izteikties. Paldies par dzīvīgiem debatēm. Vēlos atgādināt, ka pavisam nesen regula par eh, pārtikas eh, informāciju patērētiem jau paplašināja obligāto marķēšanas pienākumu jaunām pārtikas kategorijām. Tas jau tika apspriests, bet vēlējos to svērt. Bez lieloba gaļas tagad obligāts marķējums ir nepieciešams arī uh, vistas, uh, kazas, uh, um, un, un citai gaļai. Papildus tām komisija pieņēma ziņojums, kas šodien tikai tika minēt par iespēju ieviest obligāto marķējumu citām pārtiks kategorijām, kura gaļa tiek izmantot kā sastāvdaļa, piens un piens, kas tiek izmantots uh, pienproduktos. Un šie ziņojumi pastāvīgi atzīst to, ka brīvprātīgs marķējums ar vienu ir uzskatāms par viss piemērotāko risinājumu. Nu, patērētājs var izvēlēties e, pārtiks preci, pamatoties tās izcelsmi viņš tā vēlas, un neuzliek, netiek uzliekti papildu pienākumi, kas saistīti ar izmaksām visiem e, pārtiks ķēdē nodarbinātajiem patērētājiem un operatoriem. Šis aspekts pašreizējos e, ekonomiskos apstākļos uh, nav ignorējams, tas ir īpaši svarīgs. Tāpat ir jāsaprot, kā to preču tirgus daļu, kas pat laban tiek marķēts ar izcelsmes marķējumu, tiešām ir pavisam neliela. Tās liecina par to, ka patērētāji patiesībā nav gatavi maksāt šādu cenu par sīkāku marķējumu, un tas arī ir pretēji patērētāji interesē norisinājās diskusijas par obligātā izcelsmes eh, marķējuma izmaksām pārtiks ražotājiem un operatoriem. Pierādījums, pierādījumi iespējams nav konsekventi, taču mums ir jāskatās, kāds būs izmaksas, to aplēses pārtiks ražotājiem. Taču vēl viena ietekme uz pārtiks ražotājiem būtu uh, palielināta mm, tāda neelastība viņu produkcijas eh, sistēmās, un tas ietekmētu arī mm, viņu pozīciju starptautiskā līmenī. Runājot par definīcijas eh, jautājumu par eh, garas vai piena produktiem, komisija vēlas norādot to, ka tiešām pastā uh, uz to, ka ir grūti novilkt robežšķiras, kas ir uzskatāms par vieglu procesu un kas par smagu procesu šajās nozarēs. Arguments par vieglajiem produktiem ir uh, tāds, ka izcelsme uh, izēvielai var mainīties un tad arī izsekojamība mainītos, tiktu zaudēta patiesībā. Komisija uzskata, ka pieeja šai jautājumā ir samērīga. Tāpat jāpaturprātā, ka visumā izcelsmes marķējums ir jāsniedz, tad, kad eh, tad marķējuma nesniegšana var maldināt patērētāju, un te ir runa arī par krāpšanās apkarošanu pārtiks jomā. Regula arī stiprina noteikums par brīvprātīgo izcelsmes marķējumu. Saskaņā ar šiem noteikumiem, tad, kad produkta izcelsme ir sniegta un galvenā sastāvdaļas izcelsme ir atšķirīga, tad šī atšķirība arī ir jādara zināma. Noteikumi eh, saistībā ar šo likumu ir vēl jāpieslībē, un komisija ir paredzējusi tos pieņemt līdz šī gada beigām. Tātad šie ir īpašie noteikumi saistībā ar brīvprātīgo izcelsmes marķēšanu. Pievērsīšos diviem punktiem, kas izskanēja komisijas. Viens saistībā ar pārtiks nekaitīgumu. Komisija nepārprotam uzskata, ka visumā pārtikas nekaitīgums tiek garantēts neatkarīgi no tā, eh, par kādu izcelsmes marķējumu mēs runājam par. Eh, mēs neuzskatām, ka pārtiks nekaitīgums būs augstāks, tad jau būs obligāts marķējums. Un runājot par zirga gaļas skandālu, var sacīt, ka neapšaubām, ja būtu obligāta izcelsmes norāde, tad šāda veida krāpšanās ar pārtiku vienalga nebūtu novērsta. Oficiālās kontrolas un atbilstoši kontrolas rezultātu īstenošanas pasākumi uh, var novērst krāpniecisku praksi. Tātad tas daudz vairāk ir atkarīgs no oficiālajām pārbaudēm, no tā, kā tās tiek īstenots un kādi soļi, sankcijas uh, tiek īstenots pēc šīm kontrolēm. Tikai tā tad var ķerties klāt uh, krāpniecisku prakšu apkarošanai. Vēl viens aspekts - izsekojamība pārtiks ķēdē. Tā ir obligāta Un te ir atšķirība, vai izsekojamība tiek sniegta ar pārtiks ražošanas procesam, vai ir runa par maķēšanu. Izsekojamība visos posmos ir iespējama, taču ir nepārprotama atšķirība, vai tā atainojas marķējumā, obligātajā marķējumā vai nē, tas arī ir saistīts ar atšķirīgām izmaksām. Paldies! Thank you, Imē. Liels paldies, turpin priekšstādātājs. Tagad atgādināšu grozījumu iesniegšanas termiņš ir 1. marts, 2012. balsojums Envi komitejā norisināsies 22. martā un plenārs sēdē vai no aprīļa 2. plenārs sēdē vai māja plenārs sēdē. Tagad pārējiem pie nākošā darba kārtības punkta veselības tiesību aktu īstenošana. Un kā parasti varam sākt ar vārda došanu komisijai, lai tā atbildētu uz jautājumiem. Tātad trīs minūtes katram jautājumam vai mazāk jau vien iespējams, mums ar vienu pietrūks laika. Un pēc tam mm, varēsiet uzdot cits jautājums. Došu vārdu Rīskungam, Santa ģenerāldirektorāta direktoram. Tātad vispirms atbild par pirmo jautājumu. Es paldies priekšsēdētē. Tātad sākšu no dažiem faktiem. Komisija publicēja ziņojumu par direktīvas darbību 4. septembrī pagājušajā gadā. Ziņojums izklāstīja pašreizējo situāciju transponēšanā, tajā atainojas gandrīz visi obligātie noteikumi, kā prioritizēšana, Eh, pacientu mobilitātes eh, prakse un sadarbību direktīvas ietveros. Nākošais ziņojums ir paredzēts 2018. gadā. Ziņojums tika apspriests neoficiālajā ministru sanāksmē Luksemburgā pagājušā gada septembrī. Tā uzmanības lokā bija uh, direktīvas īstenošana un dalībvalsts sadarbība. Ko mēs darījām sagatavot šo ziņojumu? Pirmkārt, svarīgi, ka mēs varējām tikties ar visām dalībvalstīm, ar to pārstāvjiem galvaspilsētās, apspriedām veselu virkni jautājumu saistībā ar šo direktīvu īstenošanu. Līdz takus tam tikāmies ar iesaistītajām pusēm katrā dalībvalstī tās galvaspilsētā. Komisija vienojas ar dalībvalstīm, ka ko uh, savākšanas, datu ievākšanas uh, Eh, procedūra ir jāizteno saistībā, piemēram, ar pacientu mobilitāti, ar sniegtiem pakalpojumiem un tam līdzīgi. Un tas, eh, tad bū, tā būtu sniedza nacionālas kontaktpunktos. 26 no 28 dalībvalstīm iesniedz datus. Mēs īstenojām izvērtējumu pētījumu, pamatot pārobežas pakalpojumu direktīvu, izvērtējumu potenciālos šķēršļus pacientiem, uh, Uh, veselības pakalpojumu izmantošanai. Mēs skatījāmies, kā tika īstenots pakalpojumu tiesības, standarti, mm, medicīnas jomā citās dalībvalstīs procedūras uh, izdevumu atmaksāja. Mēs ievāsam arī citus datus, kas mums nepieciešami. Un mēs skatījāmies, kāda ir uh, Eh, iepriekš definēti eh, kopumi, eh, kuros informācija atainojas atšķirīgi no citiem. Mēs arī īstenām eiro barometru studijas, pētījums, tie tika pasūtīti 2014. gadā, un tas bija turpinājis līdzīgam pētījumam 2007. gadā. Un tur parādās, ka Pilsoņi apzinās savas tiesības izmantot medicīnas pakalpojumus. Citās valstīs tomēr šīs zināšanas ir zemes. Mazāk kā viena piekdaļa no uh, iedzīvotājiem uh, apzinās šīs tiesības un saskaņā ar eh, kontaktpunktu sniegto informāciju katrā valstī bija citi rādītāji. Eksperimentāls dizains Tika izstrādāts komisija 2013. gadā un publicēta 2014. gadā, un tad tur atainojas pacientu izvēle pamatojoties uz direktīvas nosacījumiem. Un tad mēs e, skatījāmies, kuri faktori nosaka pacientu izvēli, izmantot tiesības, gūt medicīnas pakāpojums ārvalstīs. Mēs, protams, šos pētījumus apspriežam arī ar dalībvalstīm. Eiropas pacientu fórums ir apkopojis eh, ziņojumu reģionāla konferencē, kas notika decembrī 2014. gadā un 2015. gada janvārī Atenās, Briselē un Ljubļanā. Un tad eh, pētījām, kā direktīva tiek transponēta 20 dalībvalstīs. Šis pētījums attiec uz ziņojumu sagatavošanu. Daži vārdi par transponēšanas pārbaudi. Kopš direktīvas pieņemšanas komisija pārbaudīja transponēšanas uh, eh, rezultāts dalībvalstīs. Tika sākt pārkāpuma procedūra pret 26 dalībvalstīm, pamatoties uz pārāk novēlotu vai nepilnīgu transponēšanu. Mēs nevaram apgalvot, ka tā katrā dalībvalstī transpone. Piemēram, katra dalībvalsts ir izveidojis nacionālo kontaktpunktu, biroju, kas sniedz informāciju pacientiem un viņu tiesības, līdztiesības jautājumā. Komisija ir piedalījās koordinācijas mehānismā e-health sakarā. Mēs aktīvi sadarbojāmies uh, fórumu izvedē. Tagad ir citas dabas jautājums. Kā direktīva ir atbilstoši transponēta? Un to secināt ir grūtāk, ņemot vērā, ka ir 28 dažādas veselības aprūpas sistēmas. Mēs secinām, ka nacionāla līmenī tiek īstenot centieni, ir zināmas bāžas par dažām dalībvalstīm. Piemēr, ir, piemēram, ļoti sarežģīta iepriekšējais atļaujas sniegšanas sistēma, Cits piemērs ir zema izdevuma atmaksa, ka uh, šie tarifi ir zemāk nekā izdevumi. Eirobarometra pētījums nepārprotam norāda uz to, ka Eiropas pilsoņu zināšanas par tiesībām izvēlēties veselību pakalpojumu citā valstī ir ļoti zemā līmenī. Tad ir runa par to, kā pacienti izmanto šīs tiesības pārobežu režīmā. Uh, godīgas transponēšanas nodrošināšana ir reāls pat potenciāls. Es varu jums solīt, ka komisija būs stingra un aktīvi darbosies nākošajā transponēšanas fāzī, fāzē Eiropas pacientu interesēs. Paldies! Madame Grostet, auteur de la question, souhaitez prendre. Grostets kundze, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Mans jautājums ir par Eiropas references centru tīku. Eh, tālāk nākamā eh, kandidatūra tieši centra nosaukšanai tiks realizēta šajā gadā. Uh, Un komisija runā par to, ka ir nepieciešams uzlabot informāciju par Eiropas tīkliem, lai labāk būtu sadarbības starp labākajiem ekspertīzes centriem. Ir arī eksperti reto slimību jomā, un te ir rediģēta arī 2011. gada rekomendācija eh, arī par šiem centriem, kas fokusējas dalībvalstīs uz retajām slimībām, un mēs ļoti ceram, ka šī rekomendācija arī tiks īstenota. Es runāju, gribu stot arī Petrles kunga vietā šo jautājumu. Paldies, ja jūs ļausiet man to darīt tālāk, Šarija Perī kundze. Thank you. Paldies. Es gribētu saskaņā ar Eirobarometra pētījumiem. 2015. gadā tikai 2% no eiropiešiem eh, dodas šajā nolūkā uz ārzemēm. Uh, Eh, nacionālie kontaktpunkti varbūt ir zināmas grūtībām, ir grūti no viņiem saņemt informāciju par iespējamā um, baudīt šo pakalpojumu pārobežu kontekstā. Un, eh, tāpēc vai jautājums ir par šiem nacionāliem kontaktpunktiem, un otrs jautājums, kā varētu labāk informēt um, par viņu tiesībām mūsu patērētājus un pilsoņus. Paldies! Thank you. Voilà, donc effectivement, euh, je, il est important. Euh, tad es cenšos apiet, kā labāk organizēt šo debati. Uh, tagad ir pirmais jautājums, bet jūs jau sākāt runāt par to tēmu, ko mēs vēlāk skarsim. Uh, tad joprojām mēs esam pie pirmā jautājuma Rivazīkundze par pirmo eh, punktu vai jautājumu. Jā, e, uzreiz bez Grostets kundzes jautājumu es gribētu arī uzdot komisijai savu jautājumu. Eiropas referents centru sākarā jūs runājat arī par šo reto slimību referents centru. Un gribēju jautāt par šo fagoterapiju Un šeit parasti grupējas Eiropas pētnieki. Tie cilvēki, kas grib ārstēt kaut kādu vīrusu, viņiem jādodas uz Grūziju šobrīd, un tāpēc ir ļoti interesanti zināt, vai komisija ir gatava kaut ko īpašu uh, šajā fagoterapijas jomā, uh, uh, kā mēs varētu šie bakterioloģiskos pētījumus un medikamentus izmantot, lai um, šo. Um, Medikamentu rezistenci ārstēt. Mēs zinām, cik daudz cilvēki mirst dēļ šīs rezistences. Un vai mēs varētu organizēt šo darbu Eiropā caur mūsu references centriem. Paldies, Farijas kungs. Paldies, man ir jautājums arī adresēšu to komisijai. Uzdošu to uzreiz. Pārobežu veselības direktīvas mērķis ir veicināt piekļuvi augstas kvalitātes pārobežu veselības pakalpojumiem, arī lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm. Komisija jau teica, ka šeit ir zināmas grūtības ar direktīvas īstenošanu dalībvalstīs. Nu, ko šī direktīva 8. pāns, 5. punkts tajā nosaka ka tad, kad dalība valstī kādā nav iespējams attiecīgo pakalpojumu sniegt, tad noteiktā laikā eh, noteikti medicīniski saprātīgā termiņā tad tiek novērtēts pacienta stāvoklis, arī sāpju līmenis, tieši šo es gribu pasvītrot arī pacienta stāvoklis tiek novērtēts. Tātad šī ir tā direktīva, kas nosaka, ka sāpju slieksnis vai līmenis pacientam jāņem vērā tad, kad eh, tiek lūgta šī pārobežu eh, palīdzība. Kādi instrumenti dalībvalstu rīcībā ir, lai novērtētu šo parametru? Uh, un kāpēc šo jautājumu neregulē direktīvā īstenošanas ziņojumā, kāpēc tas nav darīts šobrīd, un vai par to runās nākamajos ziņojumos. Paldies! Paldies! Un tagad lūksim, lai komisija atbild uz jautājumu. jautājumiem. Paldies! Jaut jautājums no Grostetes kundzes, Rivaziju kundzes. Eiropas referents eh, tīkls. Eh, tas ir viens no svarīgākajiem sadarbības eh, centriem dalībvalstīs, kas apvieno dažādas ekscelences vai izcilības centrus. Mums šādi centri ir vairāki. Un mums ir jautājums par to, kā viņi varētu labāk strādāt kopā. Un šai ziņā mēs arī piedāvājam savu likumdošanas priekšlikumu. Mēs gribam, lai visi saņemtu attiecīgo informāciju un lai dalībvalsts arī saglabātu savas tiesības eh, būt iesaistītām šajā procesā. Ko mēs esam darījuši pēdējo gadu laikā, tad, kad mēs eh, gatavojām šo Eiropas sadarbības jauno modeli? Vispirms mēs piedāvājām Eiropas tīkla modeli 2012. un 2013. gadā. Mēs organizējām apmēram 20 tehniskās sanāksmes, kur mēs sasaucām dalībvalstu ekspertus, diskutējām par to, kā labāk šo darbu veikt. Mums bija ļoti daudz dažādas mm, arī svarīgas konferences, arī Portugalē, Lisabonā 2015. gadā bija šāds pasākums apmēram 800 eksperti, klīniķi, arī vadītāji, maksātāji, ieinteresētie, pacientu organizācijas mm, bija pārstāvētas šajās kon konferencēs. Mēs sākam arī komunikācijas kampaņu, mēs publicējam informāciju par references centriem, mūsu medicīniski zinātniskajos žurnālos ir bijušas vairāk kā 30 šādas publikācijas. Un visbeidzot, mūsuprāt, mums ir ļoti laba tīmekļa vietne, caur kuru mēs cenšamies ar klīniķiem kontaktēt un ar citiem interesantiem visās dalībvalstīs. Mēs izveidojām juridisko ietveru, un tas tika izdarīts 2014. gada martā tā caur deleģētiem un īstenošanas aktiem mēs stāstam, kā šī sistēma tiks īstenota. Un visbeidzot, mm, caur Eiropas eh, tīklu mēs sadarbojamies ar dalībvalstīm. Jāsaka, ka dalībvalsts ir ļoti aktīvs un pārstāvēts ir pilnīgi visas dalībvalsts. Um, kā arī mēs eh, strādājam ar kādu ļoti citu svarīgu mm, organizāciju, reto slimību komiteju, eh, cenšamies atrast arī vislabākos ārstēšanās variantus cilvēkiem, kas tieši slimo ar šīm retajām slimībām. Un tagad Mēs eh, esam gatavi darboties tālāk, rīkot konkursu. Uh, Visi likumdošanas instrumenti ir jau sagatavoti. Mēs ceram, ka varēsim publicēt aicinājumu otrajā nedēļā marta mēnesī, un tad redzēsim, kā vislabākā veidā šo tīkla sadarbību varētu organizēt. Ir ļoti svarīgi arī aktīvi sazināties ar visiem tīkla organizatoriem. Mēs cenšamies arī nacionālā līmenī palīdzēt, cenšamies arī aptaujāt dalībvalstu pārstāvjus ekspertus, cenšamies sadarboties ar nacionālajiem klīniskajiem centriem Un es ļoti ceru, ka līdz šī gada beigām mēs varēsim jau nosaukt pirmos tīklus, un pacienti varēs arī doties uz šiem jaunajiem centriem un varēs gūt arī labumu no šīs pavisam jaunās Eiropas eh, sistēmas. Atbildot arī Vazīkundze. Mēs eh, tiešām tagad nelemjam par to, kāds būs šīs centrs, to klīniķi, to vadītāju un dalībvalsts izlēms. Uh, viņi ģenerē šīs idejas procesa gaitā. Un redzēsim, vai šis jautājums par specifiskām terapijām arī parādīsies. Jebkurā centrā jau ir iespējams eh, arī specializēties uz kaut ko specifisku, to jau centri arī dara. Nezinu, vai šādu terapiju arī iekļaus kāds no centriem. Runājot eh, par prioritātēm un to definēšanu. es eh, atceros mūsu sarunu šajā parlamentā. Šis jautājums bija ārkārtīgi svarīgs, un mēs vienojāmies, ka mums no komisijas puses ir ļoti uzmanīgi jāuzrauga šis process. Un ko mēs tagad darām? Mēs esam vienojušies ar dalībvalstīm sniegt datus, informāciju šajā jomā. Pirmajā ziņomā nebija tik ļoti plašas informācijas, jo, kā jau mēs skaidrojām, šī sistēma ieradās līdz dalībvalstīm diezgan vēlu Un eh, tad mums vajadzēja turpināt šo procesu, un droši vien otrajā ziņojumā mēs varēsim arī runāt vairāk par to, cik daudz pacienti bija nonākuši līdz sistēmas izmantošanai. Šeit ir arī tāda ēnu zona starp šo te direktīvu un eh, regulu. Eh, kaut kā ir runa par nosacījumiem pacientiem. Uh, jo šeit nav iekļauti dažādi praktiski elementi, kā piemēram ceļojumu, maksu sekšanu un tā tālāk. Katrā dalība valstī ir arī sava situācija, īpaši attiecībā uz pacientu informēšanu. Katrā ziņā šī ir joma, kur rodas ļoti daudz jautājumu. Piemēram, kāpēc man jāizmanto tieši šī direktīva, kad var izmantot direktīvu? Un mēs ļoti ceram, ka nākamajā mm, ziņojuma ciklā mēs varēsim pietuvoties šiem faktiem tuvāk un arī e, tad, kad mēs veiksim šīs um, transponēšanas pārbaudzes, e, šeit ir 26 procedūras, kas ļaus mums labāk saprast, kā darbosies šīs tiesības, kur mēs varēsim labāk saprast problēmas, ar kurām sastopas dalību valstis. Paldies. Tagad mēs varētu uzklausīt arī e, citus jautājumus. Varbūt e, jautājums numur 2, 3, 4 būtu skatāmi kopā. Un es arī aicinātu komisiju sniegt atbildes. Un pēc tam attiecīgi mēs reaģēsim uz jūsu stāstījumu šo jautājumu kontekstā. Lūdzu, komisijai vārds. I just went through, through them. Okay, the, the, those questions relate to the, to the... Paldies, jā, tie bija jautājumi, kas bija saistīti ar nacionāliem kontaktpunktiem. Es jau teicu, informācijas līmenis šai ziņā ir ļoti zems, un tāpēc komisija ir lēmusi strādāt ļoti cieši kopā ar tām organizācijām, eh, kas pēc būtības ir ļoti dažādas. Es atbildēšu pēc Čelo kungam par to, kā mēs varētu harmonizēt nacionālo kontaktu punktu darbu. Vienkārši atbild būtu tāda, mēs nevaram to izdarīt, mēs nevaram harmonizēt, jo valstis ir ļoti dažādas. Piemēram, apvienotās karalīstas eh, gadījumā ir četri dažādi kontaktpunkti. Un dažās valstīs ir viena organizācija, eh, citās valstīs atkal ir organizāciju grupējumi. Tātad mm, te ir liela atšķirība. Ko mēs darām? Mēs eh, cenšamies eh, nodrošināt informācijas eh, apmaiņas starp jaunajiem profesionāļiem, lai viņi varētu savstarpēji komunicēt, mainīties ar informāciju par to, kā vislabāk strādāt un darboties. Es zinu, ka daudzi šie darbinieki ir ārkārtīgi kompetenti un ļoti griboši palīdzēt viens otram. Uh, Un mēs 2. decembrī pēdējo reizi tikāmies ar šiem speciālistiem, un tad mums bija iespēja arī runāt sīkāk par šiem sadarbības instrumentiem. Mēs spriedām par to, kā vislabāk izveidot šo sistēmu, kā uzdot jautājumus tā, lai varētu veikt šo informācijas apmaiņu vieglākā veidā, kā, kā teiksim, individuālās slimības vēstures varētu izsekot, kontaktējot ar um, attiecīgo pacienta gadījumu, līdz ar to uzlabojot sadarbību savā starpā. Un ko mēs darījām? Mēs eh, centāmies arī izpētīt veidu, kā darbojas šie profesionāļi, kā viņi strādā. Un es jau teicu par to arī iepriekš. Mēs eh, izstrādājam tā kā programmu, kur ir tā kā pseido pacienti, kas eh, varbūt zvana vai rakstā ēpastus, mm, lai iegūtu kādu informāciju. Mēs pārbaudījām, vai ir iespējams šādā veidā iegūt arī pietiekami dziļu informāciju par to, kā šie kontakti darbojas. Mēs bijām pārsteigti, eh, ka atsevišķi pacienti neizmanto telefonus, un tad rodas jautājums varbūt, ka varētu sarcīties ēpastu, e bet arī ne visiem ir piekļuvi internetam, nevienam, ne, ne ikvienam ir šīs digitālās prasmes. Un tad mēs diskutējam arī par sociālo mediju izmantošanu. Dažās valstīs šis instruments ir arī izmēģināts, bet tas nav bijis liederīgs, jo nevienmēr individuālais pacients grib sniegt atbildi par savu situāciju tādā veidā. Un arī tādā veidā nevarēja iegūt informāciju par sistēmu kopumā. Tālāk um, jautājums, ko uzdeva kāds um, deputāts par Itālijas kontaktpunktu. Cik lielā mērā notiek šī sadarbība ar ieinteresētajām pusēm, ar stakeholderiem. Arī mēs esam izpētījuši šo jautājumu mēs iepazināmies ar Itālijas kontaktpunktu darbu un saskaņā ar direktīvu, kas pieņemta 2014. gada martā. Itālijai ir jāveic informācijas apmaiņa, saņemot to no veselības aprūpas profesionāļiem un apdrošināšanas kompānijām. Un arī daudzās citās dalībvalstīs ir šāda pieredze, un arī likumdošanas tekstos iestrādātas šādas normas. Tad eh, galvenais jautājums ir par to, vai ir iespējams eh, eh, palielināt šīs zināšanas, informējot gan saņēmēju, gan pakalpojumu sniedzēju, gan arī vispār jūs ieinteresētos. Paldies! Tagad došu vārdu autoriem. Grostets kundze. Es eh, tagad Pētelis kunga vārdā runāšu, viņš nevarēja ierasties šo pēcpusdienu. Ehm, šeit ir tāda bāža. Ehm, jūs teicat, ka nav iespējams pilnībā harmonizēt kontaktpunktu darbu, ka jūs centāties ehm, nodrošināt to, ka informācijas ap, apmaiņa notiek labi. Bet vai tiešām tā ir kvalitatīva informācija? Tā informācija, ko sniedz pacientam ko sniegs visās 28 dalībvalstīs, jo tas ir mērķis, ko mēs gribam panākt. Uh, vai neharmonizējot šīs lietas, ņemot vērā, ka milzīgas atšķirības, vai mēs varētu būt droši, ka informācijas kvalitāte, kas tiek sniegta, būs vienāda kvalitāte ziņā visās 28 valstīs. Man, protams, ir zināmas bažas, bet es labprāt uzklausīšu jūsu atbildi. Paldies, es nezinu, vai Petišīnī kungs gribētu kaut ko piebilst Jā, es gribēju piebilst vienu tādu niansi. Mēs sapratām atbildi, un man ir sekojuši jautājums. E, Itālijā ir šis references centrs, bet vai komisija ir pārbaudījusi, ka šis centrs faktiski funkcionē? Jo mēs nezinām, vai šis centrs ir aktīvs, aktīvi strādājošs, un nezinām tādu ne telefonu numuru. Uh, un eh, Itālijas veselības ministrija pat ir kontaktējusies ar eh, pacientu centriem, vai tiešām direktīvā prasītais arī notiek. Eh, vai ir kādi citi deputāti, kas gribētu vēl uzdot kādu jautājumu? Nē. Tādā gadījumā mēs varētu dot vārdu atkal komisijai, un komisija atbildēs. We start from uh, Mr. P. Sākšu ar pēdējā cīnīkundas uzdoto jautājumu. Itālija bija iekļauta šajā pseidopacientu pasākumā, tātad pseidopacienti zvanīja dažādiem internet centriem, un tad mēs veicām pētījumus. Mēs nepublicējam šos rezultātus par katru valsti, mēs eh, turpinām savus pētījumus, bet Itālija ir informēta par to, kādi rādītāji tika konstatēti Itālijā. Itālijā bija problēmas ar telefonu kontaktpunktiem, un mēs par to runājām. Tā nebija vienīgā valsts, arī citās valstīs bija problēmas kontaktēties pa telefonu. Pēdējais mēs eh, kontaktējamies ar viņiem, nu, viņi eksistē, tā tad tā ir man atbilde. Graustetes kundzes jautājums. Ko mēs darām, kādas pārbaudas tiek veiktas? Mēs mēģinam izmantot piemērus no dažādiem nacionāliem kontaktpunktiem. Es jau atsaucos uz Vācijas prezentāciju. Bija jautājums par to, kā mēs informēsim visus par institūciju kvalitāti un par pacientu drošību. Tas viss ir ļoti labi attīstīts. Un vēl ir jautājums par to, cik plaša ir jūsu pieredze. Uh, kā jūs varat piekļūt uh, zināšanām, ko nodrošina veselības aprūpas sniedzēji? Un vēl, cik daudz var investēt uh, šādu nacionālu kontaktpunktu attīstīšanā? Ir skaidrs, ka šīm investīcijām ir jānotiek. Pacientu skaits noteikti var palielināties. Un dažās valstīs skaidro, ka uh, Dažkārt šie nacionālajie kontaktpunkti eh, darbojas kā pēdējā iespēja. Šie pacienti nevar atrast labu aprūpi savā valstī, tad viņi kontaktējas ar šo nacionālo kontaktpunktu un saņem informāciju. Dānijas sistēmā tiek izmantot šī iespēja darboties kā pacientu advokātiem. Ir ļoti daudz interesantas prakses ir jānodrošina, lai dalībvalstis attīstītu zināšanas un ar tām apmainītos. Šīs institūcijas ir jaunas, tām nav vairāk kā divi gadi, un tām vēl ir jāmācās, kā nodrošināt vislabāko darbību. Pēdējais punkts mēs palīdzam arī tā saucamajai IMI sistēmai, tā ir iekšējā tirgus sistēma, kas ļauj apmainīties ar konfidenciālu informāciju starp nacionālajiem kontaktpunktiem. Piemēram, ja jūs vēlaties uzzināt informāciju par pacientiem, tad var izmantot šo sistēmu. Un uh, tiek nodrošināta droša datu apmaiņa un, protams, var sniegt arī specializētus pakalpojumus. Go... Paldies! Tagad nākamais jautājums. Specializētā aprūpe numur 5. Komisijai vārds. Yeah, so uh, this again was one of the, the critical point in our discussion when the directive was, was... Šis ir patiešām kritisks punkts mūsu debatēs. Uh, Pirmā atbildē būtu lūk kāda. Šīs vadlīnijas dalību valstīm mēs neplānojam attīstīt. Mēs plānojam veidot pētījumu, kas balstītos uz pārskatu, un mēs tātad izskatītu intensīvo un ļoti specializēto medicīnas aprīkojumu, uh, Un šie pētījumi, kurus mēs veiktu kopā ar dalību valstīm, tiks publicēti šī gada māja beigās. Tas nozīmē, ka mēs varēsim sniegt atbildes uz uh, vajadzīgajiem jautājumiem. Mēs redzēsim, uh, kāda veida infrastruktūra tiek izmantota. Un tad mēs arī sapratīsim, kā dalībvalstis varēs īstenot to visu praksē pastāv dažādas iespējas, kā to varētu darīt. Parlamentā arī sprieda par uh, izmaksu līmeni. Tātad, kā varētu nodrošināt šādus pakāpojumus, visnotaļ dārgus pakāpojumus. Uh, Noslēgumā mēs eh, ļaujam dalībvalstīm pieņemt lēmumus, un būs patiešām interesanti iepazīties ar eh, pētījuma rezultātiem, un mēs arī apsolījām, ka notiks prakses apmaiņa. Tas bija šis jautājums. Numur piektais, jā. Paldies. Grostetas kundze. Es arī gribētu īsi izteikties pēc savā kolēģa Petērlis lūguma, bet es viņam absolūti piekrītu. Mums bija ļoti plašas diskusijas par iepriekšējo autorizāciju, kas ir vajadzīga specializētai aprūpei, un mēs bijām nobežījušies par to, ka dalībvalstis vienmēr atteicās piešķirt šo atļauju. Un uh, tika teikts, ka īsnībā direktīva tiek apieta un kopumā šīs direktīvas ietekme tiek pavājināta. Mans kolēģis Peterlis kungs gribētu zināt, vai jūs komisijā esat nolūkojuši sniegt eh, vadlīnijas dalību valstīm, lai izskaidrotu šo jēdzienu, tad specializēta aprūpe, kurai ir vajadzīga iepriekšēja autorizācija. Uh, Mums ir jānodrošina, lai šīs uh, iepriekšējās autorizācijas pieprasījumi būtu pamatoti. Thank you. I... Paldies. Nezinu, vai kāds vēl, vēlas uzdot jautājumu. Nē, lūdzu vārds komisijai. Es jau skaidroju, ka šis iepriekšējās autorizācijas jautājums ir kritisks. Mēs par to diskutējām pēdējā dialogā, kas notika vēlu naktī. Mēs kontaktējamies ar dalībvalstīm, mēģinām nodrošināt datu apkopošanu, un tas ir paredzēts mūsu datu vākšanas plānā. Šis iemesls iepriekšējai autorizācijai, tā skaitā dārgai aprūpei, saistās tieši ar šiem aspektiem. Tad, kad mēs būsim apkopojuši datus, tad mēs sapratīsim problēmas apmērus. Protams, ka situācija var būt atšķirīga dažādās dalību valstīs. Tad varbūt nākamajā posmā mēs varētu nonākt pie kopsaucēja. Domāju, ka pašreizējā posmā mēs labprātāk pabeigtu pētījumu un saprastu, kā tad eksperti definē šo dārgo aprūpi vismaz Eiropā. Pēc tam mēs vēlētos skatīt šos jautājumus attiecībā uz iepriekšēju autorizāciju. Mums būtu jādomā par dažādu veidu aprūpi un, un, un jāskata, kā šī situācija attīstīsies tālāk. Paldies! Tagad nākamais punkts. Sestais jautājums - pacienta izpratnes veicināšana. Došu vārdu komisijai. Ko komisija var darīt attiecībā uz kampaņām? Pirmkārt, kā jau es minēju, savā pirmajā uzrunā mēs finansējam virkni konferenču, kur organizē Eiropas pacientu fórums. Tātad te runa par pacientu organizācijām dalībvalstīs, kas diskutē par šiem jautājumiem. Tāpat ir iesaistīti arī veselības aprūpas sniedzēji un citas interesētās puses, kas bija uzaicinātas piedalīties konferencē, kas notika četrās dažādās vietās Eiropā. Tāpat arī tika veidoti bukleti visās valodās, un mēs sagatavojām arī video, kas ir pieejams mājaslapā. Mēs atbalstam NVO šajā jomā. Mēs eh, mēģinam viņiem palīdzēt veikt dažādas aktivitātes, ja viņiem ir tāda vēlme. Tāpat arī mēs turpinam sadarboties ar nacionālajiem kontaktpunktiem. Kā jau es minēju, mēs mēģinam izskaidrot, kā nodrošināt labāku darba efektivitāti. Tāpat arī mēs izmantojam Facebook grafiku. Mūsu mājaslapā jūs atradīsiet saiti uz šo pasākumu. Tas bija ļoti interesanti un tas ļāva mums daudz ko mācīties. Nesam pārliecināti, vai nacionālajie kontaktpunkti savukārt uh, mums piekrīt. Viņi neuzskata, ka tas būtu pareizais rīks. Un jebkurā gadījumā mums arī šeit vajadzētu sadarboties. Paldies! Tagad atkal vārds Krostetas kundzei. Es atkal pieteicos runā, tāpēc, ka mans kolēģis Petērlis kungs ir uztraukts. Viņam ir radusies sajūta, ka pacienti, neskatoties uz komisijas uh, pieliktajiem pūliņiem un izmantotajiem rīkiem, vēl ar vienu ir slikti informēti. Vai reāla informēšanas kampaņa, kas attiektos uz visiem Eiropas pilsoņiem, ne tikai uz pacientiem, ir paredzēta tātad, lai viņi zinātu, kā šāda direktīva pastāv un ka viņiem ir tiesības. Vai mēs varētu iet tālāk, varbūt varētu sniegt plašāku informāciju, lai tas būtu iespējams? Pirmkārtām vajadzētu nodrošināt, lai pilsoņi tiktu informēti, galu galā viņi jebkuru dienu var kļūt par pacientiem. Nevajadzētu būt tā, ka viņiem šī situācija ir uh, milzu problēma. Tad viņiem būs vēl mm, dubultas problēmas, ko risināt. Paldies! Mm, jautājums komisijai. Ne? Labi, tad vārds komisijai. Šis ir patiešām labs jautājums, kā šo situāciju uzlabot. Es pats sev uzdodu šo jautājumu. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Eirobarometra pētījumiem, tas ir 11. jautājums. Un, kad mēs aicinām pētniekus salīdzināt zināšanas par savu sistēmu un par tiesībām Eiropas sistēmā, un šeit, piemēram, varētu izmantot Franciju kā piemēru, tad uh, franču pacientu ģimeņu sistēmu pārzina 68% no franču ģimenēm. Pār robežai tie ir 15%, bet, protams, to visu var salīdzināt. Es varētu, pateik, teiksim, paņemt savu valsti Poliju. Polijā, saskaņā ar Eirobarometra pētījumiem, 44% no pacientiem paziņo, ka viņi pārzina poļu sistēmu, un 14% savukārt uh, apgalvo, ka viņi pārzina viņu tiesības uh, citās valstīs. Tad, kad mēs runājam ar dalību valstīm par uh, to, kādā veidā tiek sniegta informācija, tad, protams, nedaudzās valstīs tiek sniegta informācija par situāciju citur. Nav iespējams saņemt atbildes. Ļoti daudzās valstīs nacionālajie ves veselības kontaktpunkti saka, ka viņiem vispār netiek uzdot jautājumi. Tātad, kā nodrošināt šo līdzsveru starp informāciju, ko sniedz dalībvalstis par tiesībām, kas ir pieejamas viņu valstī, uh, pret eh, šo tādu kā Eiropas līmeņa pasākumu. Mēs uzskatām, ka vajadzētu tomēr veikt vietēja līmeņa informēšanu ar lielu Eiropas līmeņa kampaņu. Diez vai kaut kas tiks palīdzēts. 24% tikai zin, pa, paziņo, ka viņi pārzina savas sistēmas, un 12% saka, ka viņi pārzina Eiropas tiesības. Tas ir patiešām tāds interesants jautājums. Cilvēkiem uzdod jautājumu, un viņi atbild, ka viņi pat savu sistēmu nepārzina. Graustitis kundze. gribētu papildināt Pēteris kunga jautājumu. Mm, vai nebūtu tā, ka šāda liela pilsoņu informēšanas kampaņa nav vajadzīga, tāpēc, ka valstis nemaz negrib, ka šī direktīva tiktu piemērota? Tā varbūt ir šī problēma. Varbūt vajadzētu pārvarēt šo nevēlēšanos no dalībvalstu puses Un, lai to pārvarētu, tad mums nepietiks tikai ar viņu informāciju. Te ir runa par mums visiem. Mēs visi esam Eiropas pilsoņi. Un Eiropas pilsoņiem ir jāzina, ka ir šāda iespēja, ir šāda direktīva par viņu tiesībām aiz robežām. Un ka viņi var gūt no tā labumu dažādu iemeslu dēļ. Tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu tomēr uh, neņemt vērā šīs uh, dalību valstu vēlmes. Šādi Mozes kundze. Man ir jautājums par pacientu informēšanu. Protams, ir ļoti sarežģīti, ka Eiropas pilsoņi nepārzina pat tiesības savā valstī, tad uh, zināšanas par visu Eiropas sistēmu iegūt ir vēl sarežģītāk. Taču, jūsuprāt, cik augstu zināšanu līmeni mums vajadzētu panākt, lai mēs varētu teikt, ka uh, šis jautājums ir atrisināts. Domāju, ka ir vajadzīgi divi posmi. Pirmkārtām pacientiem ir jāapzinās, ka viņiem ir tiesības uz aprūpi ārvalstīs, un otrkārt, ja viņi vēlas to izmantot, tad viņiem ir jādod iespēja par uh, pieejamiem pakalpojumiem, par gaidīšanas sarakstiem un tā tālāk. Un tad arī viņi zinās, vai uh, viņi vēlas izmantot šīs tiesības vai nē. Te nav runa tikai par to, ka ir jāveicina izpratne. Ir vajadzīgs arī nākamais posms, lai tas viss patiešām darbotos. Bet pašreizējais ātrums um, attiecībā uz īstenošanu, es gribētu zināt, kad, jūsuprāt, mēs būsim pilnībā īstenojuši šo direktīvu. Paldies, vārds komisijai. Domāju, ka tas ir patiešām labs jautājums. kā mēs varētu izvērtēt šīs direktīvas īstenošanu, cik plašs izpratnes līmenis ir vajadzīgs. Kā es minēju, te ir runa par, par piekļuvi pakalpojumiem, par piekļuvi informāciju un arī par izmaksām. Arī šajā gadījumā esmu optimists. Ja cilvēki sāks izmantot šīs tiesības, ja mēs redzēsim, ka ir vairāk lietotāju, ja mēdījus interesēs diskutēt par šādiem jautājumiem. Piemēram, es zinu, ka Slovenijā bija ļoti plašas debates par šīm tiesībām. Tad puse no slovēņiem jau zina par viņu tiesībām Eiropas sistēmā. Tātad varbūt mērķis ir, lai pusi no tiem, kas labi pārzina savu sistēmu, pārzinātu arī Eiropas sistēmu, vai arī visiem ir jāpārzina Eiropas sistēma. Es domāju, ka mēs varētu noteikt divus mērķus, kurus mēs varētu mēģināt izmērīt. Dažās valstīs, piemēram, Maltā, un mazās valstīs, iespējams, pilsoņi ir vairāk informēti un arī viņi izmanto pārobežu veselības aprūpi. Tātad šīs zināšanas par savu sistēmu ir 51%, un zināšanas par pārējām sistēmām ir 34%. Tātad šīs atšķirības ir nelielas. Redzu, ka te jau ir skaidrojums, un varbūt tas ir arī veids, kā mēs varētu uzstādīt šo mērķi. Uh, kā mēs varētu veicināt izpratni, iespējams ar debatēm dalību valstīs. Mēs nezinām, ko tās varētu dot, jo mēs tikai sākam strādāt. Mēs vēlētos, lai šī situācija uzlabotos. Protams, mēs nedosimies uz tiesu, bet tikpat labi mēs varbūt arī varētu doties uz tiesu, tas izmainītu šo informēšanas dinamiku. Jebkurā gadījumā mums ir jāizmanto ik viena iespēja, lai skaidrotu šīs tiesības, lai informētu, lai izmantotu dalību valstu zināšanas. Es domāju, ka tie cilvēki, eh, kas eh, strādā, viņi neslēpj informāciju, viņi gaida pacientus. The... Paldies, tagad varam pāriet pie nākošā jautājuma. Septītais jautājums par pārkāpumiem. Un arī šo jautājumu lūkšu atbildēt komisiju, lūdzu. Uh, so, Pārkāpuma procedūra. Šis jautājums ir svarīgs, es jau to sacīju savā ievadrunā. Uh, Mēs sākām šo procesu ar 26 dalībvalstīm, taču tas nenozīmē, ka beigās visas 26 arī nonāks tiesas priekšā. Katrā ziņā to es negribētu. Es gribētu eh, konstruktīvu dialogu, kad tiek uzdot jautājumi, kā mēs saprotam juridiskās prasības, eh, kā tās atainojas tekstā nacionālajos tiesību aktos. Tad arī ir tālāk jautājums par to, kā to var iestrādāt nacionālajā veselības sistēmā, kā tas praksē darbojas. Tad būtība jautājums ir tāds, kā direktīva ir tikusi transponēta. Šādu jautājumu mēs galvenokārt uzdodam dialogā. Piemēram, mēs gribētu noskaidrot, Es tikai sniegšu dažus piemērus. Es nestāstīšu par katru valsti atsevišķi, jo katrai, protams, ir savas problēmas. Dažām valstīm ir ļoti smalki izstrādāta iepriekšējās atļaujas sniegšanas sistēma. Protams, tām, protams, tām ir tiesības šādu sistēmu piemērot. Taču tas ir veids, kā pilnīgi liekt piekļuvi pārobežu medicīnas pakalpojumiem. Citās tiek izmantots zemāks atmaks tarifs, nekā tam būtu jābūt, taču tad mēs pievēršamies nacionālajām sistēmām un jau tagad norisinās dialogs ar dažām dalību valstīm. Mēs arī saprotam, ka katrai valstī ir sava priekšvēsture, ir privātie pacienti, valsts pacienti ir privātās personas, kas izmanto valsts sistēmas un otrādi. Un tad beigās mēs vēl arī gribētu saprast, ja sistēma no administra viedokļa ir tik sarežģīta, skaidrs, ka pacienti nekad nevarēs iziet cauri visiem šiem posmiem, jo tas prasa pārāk daudz laika, viņiem vienkārši nav zināšanas, kā to īstenot, viņa rīcībā nav juristi un padomdevēji, lai šo lietu īstenot. Tātad par to arī mums jārunā ar dalībvalstīm. Un vēl mēs vēlamies pārbaudīt Kā tas darbojas praksē? Kādas institūcijas uh, sniedz atbalstu šai situācijā? Kā um, individuāli, individuālie pacienti var izmantot šo sistēmu? Nu, tas ir arī viss, kas sakās par šo jautājumu. Krusteica kundze. Jā, mums sniegtie paskaidrojumi ir ārkārtīgi interesanti, protams. Mēs ļoti labi saprotam un te es arī uzstājos uh, mana kolēģa Peterles vārdā, ir ļoti labi saprotams, ka pastāv bāžas par transponēšanas uh, pārbaudīšanu 28 dalībvalstīs, taču pēc tam ir jāpanāk arī uh, laba īstenošana, šīs direktīvas atbilstoša īstenošana, tad, kad tā ir bijusi transponēta. Man kolēģis vēlēja zināt, kā ir, kad uh, pacienta tiesības ir pilnīgi pārkāptas, vai arī, kad ir redzams, kā ir uh, nu, dalībvalstī radīt pilnīgi nevajadzīgi šēršļi, vai š, tas ir pamats pārkāpuma procedūrā vai sankcijai pret šo dalībvalsti. Es domāju, ka tas ir svarīgi. Te nav runa tikai par teksta transponēšanas kvalitāti, bet arī par uh, tā īstenošana. Mēs zinām, uh, cik grūti bija izstrādāt šo direktīvu, tātad skaidrs, ka jābūt ļoti modriem arī tālākajos posmos. Kā jūs sniedzat uh, iespēju šim procesam izsakot un kādas sankcijas jūs piemērojat, ja tas ir nepieciešams, ja tiešām pacienta tiesības tiek pārkāptas? Klāji pārkāptas. Paldies! Priekšstādājs turpina, nezinu, vai vēl kādu jautājumu? No, then... Nē. Tad vārds atkal komisija lūdzu. Jā, labi. Pilnīgas īstenošanas eh, pārbaudi jau ir veikta. Visas dalībvalst, visās dalībvalstīs īstenošana ir. Protams, es varu sacīt, ka komisijai ir eh, vesels instrumentu kopums, ko var izmantot, ja nepieciešams. Taču Pat laban šī direktīva, cik mums ir zināms, ir ļoti sarežģīta, jo te mums, kā zināt, ir darīšana 28 dalī atsevišķām sistēmām, mums jābūt godīgiem. Mums jāsaprot, kas darbojas kurā dalībvalstī. Protams, neaizmirsīsim, ka arī pacientiem ir tiesība, tiesības vērsties tiesā arī mūsu sarunās mēs skatījāmies, kāds varētu būt sliktākais gadījums nākošās lietas tiesā jo šī direktīva tika veidot pamatoties uz vairākām lietām tiesā. Es zinu tādu valsti, kur pacienti pirms direktīvas transponēšanas uh, griezās tiesā un jautāja, kāpēc man valdība šo direktīvu nav transponējusi. Un tiesa, nacionāla tiesais, jā, jums ir taisnība, taču mēs ceram, ka pat labam, nu, redzēsim, cik daudz laika ir nepieciešams, uh, esam nonākuši tādā situācijā, kā sarunās citu, citu mēģinām saprast, nu, protams, esam gatavi ķerties pie nākošā līdzekļa, ja tas nepieciešams. Thank you very much. Lielas paldies. Turpin priekšsēdētājs. Tad varam pāriet pie nākošā jautājuma mūsu darba kārtībā. Astotais darba kārtības jautājums drošība un aizsardzība vārds komisijai. Okay, so the... Tagad mēs runājam par privātumu un konfidencialitātes noteikumiem, konfidenciālas procentu informācijas sniegšanu. Mēs pilnīgi izmantojam direktīvu attiecībā uz privātumu aizsardzību un pašreizējie noteikumi pilnīgi spēkā attiecībā uz veselības nozaru. Kā jau minēju, mēs arī izmantojām um, sistēmu, iekšējā tirgus informācijas sistēma, pilnīgi droša, kas ļauj apmainīties ar informāciju par pacientu starp nacionālajiem kontaktpunktiem. Tātad šī informācija, šī iespēja ir izmantota tikai pacienta interesēs, lai nākošais uh, medicīnas pakalpojums sniedzējs varētu uh, Eh, iegūt nepieciešamo informāciju par iepriekšējām procedūrām. Tad ir jauna IT platforma, kas izmanto finansējumu no Connecting Europe instrumenta. Mēs ceram, ka tas veicinās eh, e eh, zāļu recepšu apmaiņu. Mēs ceram, ka līdz 2018. gadam uh, tiks izstrādāta papildus IT sistēma, kas sniegs šādu pakalpojumu pacientiem un veselības pakalpojumu sniedzējiem. Lielas paldies, turpina priekšstādātājs. Es domāju, ka Kādenbaks kundze vēlēs izteikties, ne? Labi? Uh, Vai kāds cits kolēģis vēlas izteikties par šo jautājumu, ne? Labi, tad varam pāriet pie nākošā jautājuma. Devītā nākotnē paredzētie pasākumi atkal vārds komisijai. The... Tātad mēs te runājam par pārobežu sadarbības praksi. Es domāju, vispirms jādefinē, ko mēs saprotam ar pārobežu sadarbību. Tā var būt sadarbības starp diviem reģioniem. Tie sadarbojas, piemēram, ir Pirenei un sadarbojas Spānija ar Franciju Tad ir Ardēnu kalni, Ardēnu reģions, starp, tāds sadarbības ar uh, Luksemburgu un uh, Beļģiju vai starp Vāciju un Poliju, un tad arī sadarbības ar Kalē un Kanām. Jūs redzat šādu veidu sadarbības starp kaimiņu reģioniem. Cits piemērs būtu interreģionālā sadarbība. Piemēram, kad divas dalībvalsts vai divi reģioni, kas nav geogrāfiski saistīti, pāraksta savu veidu sadarbības nolīgumu, piemēram, ir bijis projekts starp Skotiju un Spānijas dienvidiem, nu, tāds liels attālums starp abiem spēlētājiem. Tad vēl arī var runāt par transnacionālo sadarbībai, kad makro reģionāls reģions sadarbojas, piemēram, Vidusjūras reģions, kurā ir Horvātija, Slovenija, Itālija, uh, Grieķija, Alpu reģioni mm, un uh, Donavas reģioni. Ir arī piedzīvo tādi reģionu konglomerāti, un bieži vien veselība ir daļa no šīs sadarbības. Būtībā mēs to atbalstām, un mēs mēģinām palīdzēt ar mūsu gūto pieredzi. Arī tā kā iezīmējam šo sadarbību kartē, pateicoties struktūra fondu programmai, Interreg un reģionālajiem fondiem, kas tiek izmantot šīs sadarbības interesēs. Mēs uzskatām, ka šī sadarbība ir iespējama tikai tad, kad vietējās pašvaldības vēlas to īstenot un ir tāda kā nacionālās valdības svētība apvienot abus šos faktorus sadarbībai viegli nav. Mēs arī lūdzam, lai ekspertu panelis izstrādā atzinumu par citiem šēršļiem veiksmīgai sadarbībai. Un jūs redzat, ka pagājušajā gada publicētajā atzinumā ir izklāstīti šie galvenie šķēršļi sadarbībai. Tas ir ļoti vēlams veids, kā ietaupīt līdzekļus, palīdzēt uh, ar pieeju, neveidot jaunu infrastruktūru, izmantojot tos instrumentus, kas jau direktīvā paredzēt. Protams, direktīvā tas viss ir ļoti labi izklāstīts. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Kādenbaks kundze, autora, vai jūs vēlaties izteikties, ne? Papildus izteikties. Nu, labi. Lielas paldies. Komisija ļoti skaidri izklāstīja savu nostāju par šo punktu. Nu tad mēs pāriem pie desmitā, darbkārt, eh, desmitā jautājuma sistēmas izvērtējums, tagad atkal vārds komisijai. Yes, you, uh... Parlamenta deputāti, jūs esat redzējuši manas, mana komisāra vēstuli, tika lūgts, uh, lai viņš izstrādā veselības uh, sekmu veselības sistēmas izvērtējumu. To mēs darījām kopā ar dalībvalstīm. Pirmā joma, kurai mēs varējām kopā ķerties klāt, bija saistīta ar veselības pakāpojumu kvalitāti un ar rādītājiem kvalitātei šajā jomā. Mēs nu pat pabeidzām ziņojumu, kuru iesniedzām dalību valstu uh, galvenajiem pārstāvjiem Briselēši februāra sākumā, un mēs ceram to publicēt nākošmēnes. Es domāju, šī darbība bija interesanta arī apliecināja, par to, apliecināja to, cik grūti ir salīdzināt, izmērīt, grūti izmērām salīdzināmas lietas, taču mēs mēģinājām ļoti cieši sadarboties arī ar OECD, ar veselības observatoriju, veselības politikām Šī observatorija atrodas Briselē. Mēs arī aicinājām ekspertus. Es jau pieminēju ekspertu kopumu. Viņi skatīja jautājumu saistībā ar veselības pakāpojumu pieejamību. Šī koncepcija ir sarežģīta bieži vien pamatojoties uz katras dalībvalsts konkrēto vēsturi un definīciju šim jautājumam. Mēs uzskatām, ka Guvām ļoti daudz zināšanu, komentāru sabiedrības apspriedzes ietveros, un arī šajā parlamentā mums bija iespēja šo jautājumu apspriest vienā no sanāksmēm. Un noslēgumā mēs uh, izvērtējumu ietveram mūsu darbam, izmantojam 2014. gadā publicēto aprīlī publicēto komisijas paziņojumu par iz, eh, izturīgām veselības eh, sistēmām. Mēs skatījām tur trīs pīlārus, arī mūsu organizācija eh, vēlējās palīdzēt šajā procesā, lai mēs varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem, bet arī tas process viegls nebija. Paldies! Vai ir kādi jautājumi no deputāta puses? Nē? Tad mēs varam pāriet pie Nākošā jautājuma - izcelības centrs Pēdečīnī kungs. Jā, yeah, this, this is the, the in, in, again the, the, the... Labi, tas ir ļoti interesants jautājums. Jā, mēs, es jau runāju par eh, šo te references centru tīklu, tad eh, es runāju par izcilības centriem arī. Tātad izcilības centri, te ir vislabākā pieredze un arī klīniskās eh, profesionāļu pieredze. Un šī direktīva vērš ar aicinājumu pie visiem izcilības centriem, pie visiem labākajiem uh, speciālistiem klīniskajā mm, jomā sākt sadarbību. Tas mm, jau ir nākamais sadarbības līmenis. Tam nav jābūt, teiksim, izcilam, bet ir jābūt šim sadarbības garam. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim arī nonākt pie šādas sadarbības. Tas ir mm, ļoti svarīgi, jo, jo vairāk un labāk mēs strādāsim, jo labāk, teiksim, pacienti varēs gūt piekļuvi ne tikai savam, teiksim, Itālijas centram, bet arī Francijas, Vācijas centram. Te varēs ģenerēt arī zināšanas, ne tikai strādājot ar šo izcilības centru, bet arī caur visiem četriem, pieciem vai astoņiem tīkliem. Vismaz astoņas valstis piedalās vienā šādā sistēmā. Un runājot par Itāliju, laikam ir svarīgi šeit atsaukties uz Itālijas kontekstu. Um, Itālija ir ļoti aktīva šajā jomā. Ir arī izstrādāta Itālijas likumdošana, tur ir īpašas specifiskas rekomendācijas. Itālijas sistēma ir saistīta ar reģioniem, un reģioni ir ļoti svarīgs spēlētājs, un tāpēc arī tie ir jāaicina. Ja, arī, lai viņi piedalās šajā pasākumā. Un mēs ļoti ceram, ka daudz Itālijas centra tiešām arī piedalīsies šajā vingmēma. Un kā jau es teicu, šī pieeja ir pieeja no, no augšas uz leju un arī no lejas uz augšu. Tālāk, e, jautājums par Pedicīnī, e, varbūt Varam tad pāriet pie 12. 3, 13. punkta. To mēs varam diskutēt kopā. Es uzreiz došu vārdu komisijai. E, pirmais jautājums ir saistīts ar īstenošanu un kāda ir šķēršļi pacientu kustībai, un kas tad mums būtu jādara? Un, man liekas, mēs par to jau runājām un bija jau ļoti skaidri pateikts, ka e, apzināšanās informācija par to pieaug. E, šī te pacientu tiesību apziņa ir e, ļoti svarīga lieta, lai cilvēki varētu baudīt šīs tiesības. Un tas ir pirmais mērķis mūsu darbā. Un otrs, mums ir jāskatās, cik lielā mērā mūsu darbā ar dalībvalstīm tieši atbilstības pētīšanā mēs, cik šķēršļus mēs pacientu brīvai kustībai konstatēsim. tas šeit varētu atbildēt tieši tāpat, kā es atbildēju uz iepriekšējiem jautājumiem. Tālāk nākamais jautājums, vai šī vārds struktūra, gatekeeper structure, mūsu diskusijā un arī direktīvas tekstā mēs esam vienojušies, ka eh, kā darbosies šis vārdsargs eh, atsevišķās dalībvalstīs. Tas viss paliks spēkā, ja ir nepieciešams nosūtīt uz kādiem dārgiem specializētiem izmeklējumiem kādā citā vai izcelsmes valstī arī. Eh, tad šī praksa tiks turpināta Protams, šeit kriteriji nedrīkstētu atšķirties, un starp citu, arī tā ir viena no tām jomām, kur mēs gribētu vēl kaut ko papētīt. Dažkārt dalībvalsts savos vingrinājumos ir paplašinājuši šo kriteriju sarakstu, kad tiek nosūtīts pacients uz ārzemēm. Viena valsts, teiksim, definē vajadzības specializētiem izmeklējumiem un tam nav jābūt tā kā papildus pasākumam vēl klāt pie tā, ka, kas, eh, kas tiek eh, veikts nacionālā sistēmā, lai nosūtītu pacientu, lai viņš ārstētu tos ārzemēs. Un visbeidzot, gribēju teikt, ka mēs sekosim pārkāpumu procedūram, bet uz šo brīdi diskusijas vēl notiek ar dalībvalstīm, lai precizētu visu šīs lietas. Paldies! Tālāk Šandemos kundze. Paldies! Jā, tiešām mēs esam jau runājuši garu un plaši par eh, šo te pacientu informēšanu. Viena lieta ir šāda informācija, bet no otras puses mēs zinām, eh, ka ir ļoti grūti arī īstenot vai implementēt mm, šo direktīvu tiešā veidā. Uh, Eh, jo ir ļoti daudz dažādu šķērkļu. Vai jūs varētu šeit konstatēt kaut kādas zināmas tendences, vai tās ir valsts, kur ir mm, budžeti, kas ir veidoti no augstām iemaksām, vai arī ģeogrāfiska atšķirība, mm, vai ir kaut kāda tendence vai arī vienkārši mums ir 28 dalībvalsts ar savām dažādībām, da, dažādo pieredzi, un šeit nav nekādi, nekāds vienādības šajos modeļos. Un vēl viens jautājums. Kad jūsuprāt mums būs šāda vienota sistēma, kur pacienti varēs pilnībā baudīt savas tiesības ārstēties ārzemēs, vai tas būs pēc pieciem gadiem vai pēc desmit gadiem, kad jūsuprāt būt, būs iespējama šāda labi funkcionējuša sistēma? Eh, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad došu vārdu komisijai. Es eh, atkal runāšu par Eirobarometra pētījumiem. Apmēram 30% no intervētajiem teica, ka jā, mēs gribētu apdomāt iespēju doties uz ārzemēm. Tātad 30% gribētu ārsēties ārzemēs. Mēs uzskatām, ka tas ir relatīvi augsts līmenis, augsts rādītājs. Mēs jau nezinām, kāds ir iemesls, vai viņi nesaņem attiecīgo pakalpojumu mājas valstī, vai arī viņi, viņi redz kaut kādas citas iespējas kaut kur citur, vai arī kādi citi šeit momenti. Mēs uzskatām, ka pacientam jāsaņem šī aprūpe pēc iespējas tuvāk pie mājas vietas. Un tātad šī deklarācija, ja es gribētu ārstēties ārzemēs, tas nenozīmē, ka šiem cilvēkiem tiešām ir nepieciešama šāda došanās uz ārzemēm, lai ārstētos. Tas ir viens un otrs. Uh, ja es dodos ārstēties uz ārzemēm, kāds būs mans ār, ārstēšanas režīms vai pakalpojums tiks sniegts manā valodā. E, tas nozīmē, ka ja jūs runājat e, kādā valodā, tā ir lielā Eiropas valoda, tad varbūt vieglāk ir arī saņemt e, šo pakalpojumu. Bet mēs zinām, ka ir arī centri, specializēti centri, tādi multilingvāli Tā ir tā īpaši ķirurģijas pasākumi, kur viņi ir sagatavojušies arī uzņemt pacientus, kas nāk no citām valstīm, kur runā citās valodās. Un tad mēs vēl nokonstatējām arī tādu lietu, ka dažās dalībvalstīs ir sākuši pieprasīt um, slimnieka vēstures tulkošanu Jūs varat iedomāties, vēstules, vēstures apraksts dažkārt ir viena vai divas lapsūs, bet varbūt pat līdz simts lapsūsēm. Iedomājieties, cik izmaksēs specializēts tulkojums, ja šī vēsture ir tāda gara. Un tāpēc eh, arī mums ir jāpārbaud šāda veida prakse. Un tad vēl tāda lieta, eh, kā mēs konstatējam eh, tādas jaunas struktūras kā bloķētājs Viņi cenšas labāk saprast, ko grib ekonomiskie operatori šie. Un mēs lūdzam, lai dalībvalsts uzrauk šo situāciju un paskaidro, kas te notiek. Un vēl dažos gadījumos ir tā, ka, ka pilsoņi un sabiedriskā doma um, runā par šo veselības turismu bieži e, Eiropā notiek konferences, kur tiek runāts par veselības turismu, ka ir iespējams saņemt visus šos papildu pakalpojumus, kas ir, nu, notiek paralēli veselības aprūpē. E, un tas ir ļoti dažādi. E, dažās valstīs investīcija līmenis veselībā ir, ir nulle. Kaut vai, piemēram, kosmētiskie pakalpojumi vai zobārsniecības pakalpojumi varbūt eh, atsevišķās valstīs var piedāvāt šos pakalpojumus labāk. Bet, piemēram, plastiskā ķirurģija ir saistīta dažkārt arī tīri medicīniskām vajadzībām, un šī problēma tad ir savādāk. Šeit ir mm, dažādas atsevišķas problēmas, ko var pieplusēt klāt pie šīs direktīvas komplicētā mm, aptvērumu tu, jūs vaicājāt, cik ilgi vajadzēs, cik garu laiku vajadzēs, lai to visu iznot. Mēs neko nevaram paredzēt. Mēs cenšamies pēc labākās sirdsapziņas no komisijas puses dalībvalsts arī īstenot šo direktīvu pēc savas varēšanas, protams, respektējot kopējo ietveru. Un tālāk veselības profesionāļi un arī pacienti, tie zinās paši, kā vislabāk organizēt šo progresu uz priekšu. Thank you very much. Paldies tad mēs varētu pabeigt šo jautājumu par īstenošanu arī pabeigt. Mēs gribam pateikties eh, komisijai par šīm lieliskajām atbildēm, ko uzklausījām šodien. Un tālāk pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Un eh, tas ir zikas vīrusa uzliesmojums. For the commission. Šī aplausa izskanēja par godu komisijas atbildē. Mums ir rezolūcijas priekšlikums, un mēs uzklausīsim eh, līdzreferentus, un pirmā būs Šerijas Periks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī uzskatu, ka ir ļoti svarīgi cīnīties pret šo uzliesmojumu, nedrīkst la zaudēt laiku, lai šis risks nepārceļš uz Eiropu. Uh, Um, līdz ar šo odu pārvietošanos, mm, jo odiem nav nekādu robežu, un rezultātā tas noved pie traģēdijas cilvēkiem un, tāp, un ģimenēm, tāpēc jārīkojas bez kavēšanas. Uh, desmit miljoni ir paredzēti komisijas puslē apkarot šo epidēmiju, un, un tas ir labs atbalsts un ir, ir jāstrādā ar vakcīnu Mēs esam ņēmuši vērā informāciju, ir nepieciešams cīnīties un saistībā arī ar stratēģiju līdz 20 gadam tas ir jādara. Šodien ir jādomā par šo jautājumu bez kavēšanās. Pirms šis vīrus izplatās uz valstīm, kur tas vēl nav bijis. Tāda cīņa pret vīrusu, tā ir jāuzrauga šī virusa klātbūtne ir jāuzrauga, jo pastāv risks, ka tas izplatīsies Eiropā, un komisija ir, vai ir izdomājis visus pasākumus gadījumā, ja šis vīrus ieradīsies Eiropā, kaut vai ar lidojumiem, vai arī ar kādu kravu. Uh, un, um, un vēl jau vairāk ņemot vērā, ka tuvojas vasara ņemot vērā šo mikrocefālijas e, ietekmi vai izpausmi, e, un arī šīs ģenetiskās anomālijas var novest pie traģiska iznākuma. Un ir jāuzņem kontakti ar valstīm, kur ir šie vīrusi gadījumi bijuši, un katrā ziņā jācenšas izvairīties no šīs situācijas pārvešanas uz citām valstīm ir jāizmanto visi līdzekļi, jārēģē, visiem kopā jārēģē, visām grupām, arī parlamentam, un mums ir jāpauž mūsu vēstījums neatkarīgi no ideoloģijas, jo tas atbalst, atbilst e, piecu vai vairāk miljonu sieviešu interesēm, kas atrodas Eiropā, un tāpēc mums jārīkos. Tālāk, Grotskungs. Pa paldies, priekšsēdētāji. Uzskatu, ka šī sagatavotā rezolūcija ir labs pamats, lai mēs varētu sākt runāt par šo tematu. Mēs visu jau esam nosūtījuši specializētajai komitejai, mēs nevēlamies, lai viss jautājums tiktu tā emocionāli skatīts plenāru sēdē, mēs vēlējāmies visu izdiskutēt šeit detalizēti. Es gribēju runāt par attīstības un pētniecības jautājumiem. Šeit mums pastāv iespējas atbalstoši septītajai pētniecības pamatprogrammai un apvārsnim 2020. Šeit pastāv iespējas, ko mēs vēl varētu izmantot, lai pētītu zikas vīrusu. Šrēžas kundze jau teica, ka mums vajadzētu šo izplatību ierobežot. Mums ir jāsaprot, kā darbojas uh, vīrusa pārnešanas mehānismi tie vēl nav pietiekami detalizēti izpētīti. Dalību valstu līmenī mums vajadzētu nodrošināt labāku sadarbību. Galu galā mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, un ir ļoti interesanti paskatīties, kā šis vīrus ir attīstījies pēdējo gadu laikā, un kā tas ir izplatījies mm, ap ekvatoru. Kā tad mēs varētu to visu ierobežot un apkarot? Uh, Uzskatu, ka regulācija ir laba. Mēs mierīgi varētu to publiskot, un tieši pie tā mums arī vajadzētu strādāt, kā šo vīrusu tātad iznīcināt. Mēs redzam, ka tas var novest pie zīdaiņu uh, saslimšanām. Woran liegt es eigentlich an der Stelle? Thank you very much for the... Paldies. Alde Group, Mr. Faria. Tālāk Fārijas kungs no Aldes grupas. Obrigāt, Sr. Prezidents. Paldies, priekšsēdētāji. Tas šī ir problēma, kas izplatās jaunais vīruss izplatās, un kolēģis Māties jau par to runāja. E, situācija ir ārkārtīgi smaga. E, tuvojas pavasars un vasara, un mēs varam iedomāties, ka ja mēs neveiksim pasākums, tad tas ļoti ātri varētu nonākt līdz mums. Mums ir eksplozīvs saslimšanas gadījumu skaits. Venecijā, Kolumbija ir skatās valstis un ir risks, ka šī slimība varētu pārnesties arī uz citām vietām. Tad, tad pietiek tikai ar odu kodienu un ir arī citi slimības pārnešanas ceļi Un eh, arī šorīt no rīta mēs runājām ar eh, Amandas kundzi. Un šis jautājums ir aktuāls mums visiem. Pienācis brīdis rīkoties visiem, un tāpēc es atbalstu šo rezolūciju par ziks vīrusu uzliesmojumu. Un mums ir arī izveidojies konsens par šo dokumentu. Uh, Mēs gribam brīdināt visas institūcijas par to, cik problēma ir vistam. Un gribētu arī gaidīt arī konkrēts priekšlikums no institūcijām, arī lai slimību apkarošanas centrs rīkotos attiecīgi, lai aizsargātu mūsu iedzīvotājs. Un šodien no rīta mēs jau arī par to runājām, un es arī jau teicu, ka ebolas um, pieredze mums ļauj arī izdarīt zināmas mācības, un tas nozīmē, ka mums jārīkojas daudz ātrāk, daudz efektīvāk nekā gadījumā ar ebolu. Un mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī bīstamība izplatas. Un mēs esam pareizā virzienā ļoti ceru, ka arī Eiropas komisija atradīs līdzekļus un varēs cīnīties, un tagad mēs gribam vērst uzmanību uz to, ka jārīkojas pret šo vīrusu ļoti izšķirīgi. Tālāk no ECR grupas piekas kungs. Lielas paldies priekšsēdētāji. Domāju, ka šo rezolūciju noteikti var atbalstīt. Un Noteikti, ka ir pienācis laiks rīkoties strauji, kaut arī esam jau daudz ko nokavējuši. Epidēmija jau ir izplatījusies, un tieši tāpat nu, tas notika arī ebolas gadījumā. Protams, mums ir jāņem vērā arī samērīgums. Tolaik ebola radīja daudz lielāku apdraudējumu. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai komisija rīkotos strauji. Nevajag būt tā, ka katru reizi ir jāveido jaunas procedūras. Dabā pastāv ļoti daudz apdraudējumu cilvēkam, un varbūt nebūtu slikti izveidot procedūras, kas varētu tikt piemērotas dažādiem jautājumiem. Piemēram, mums vajadzētu domāt, kā šādu dinamiski strauji attīstošos epi epidēmiju vislabāk būtu apkarot. Tas ir ārkārtīgi būtiski, ņemot vērā ietekmi uz cilvēkiem. Arī finansiālais atbalsts noteikti būtu ļoti vērtīgs. Uzskatu, ka šeit mūsu zināšanas tikai gūs uh, labumu. Pašlaik mēs mēģinam rīkoties konsekventi. Un, ja runa par zikas vīrusu izraisītām saslimšanām, tad uh, Eiropiešiem pašlaik nav jūtams ļoti liels apdraudējums. Protams, mums pastāv zināmas bažas, bet varbūt vajadzētu sniegt informāciju pacientiem, kā rīkoties, kādas procedūras būtu jāievēro. Kādus profilakses instrumentus varētu izmantot. EKR grupas vārdā es atbalstu šo projektu. Kaņiečnes kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties kolēģiem, pāriem līdzreferentiem par visiem tiem paldies, kas sagatavoja šo tekstu. Es pateicīgi par sadarbību, strādājot kopā. Mums ir izdevies sarakstīt tādu rezolūciju, kas attiec uz visiem punktiem, kas iet ar sevi visus svarīgos punktus, kas precīzi atspoguļo situāciju Un um, ir skaidrs, ka šeit ir jauni aspekti, kas uh, parādās, kas ir um, saistīti ar šo mikrocefālijas izpausmi bērnos varbūt situācijas ir atšķirīgas par reģioniem, piemēram, Dienvidā Amerikā varētu būt varbūt savādāk. Varētu jau gadīties, ka vīrus raksturojums ir mainījies pēdējo 30 gadu laikā. Tāpēc mums ir jāņem vērā visi pētījumi un visi zinātniskās publikācijas ir uzmanīgi jāizstudē, jo mikrocefālija varbūt ir izpaudusies ne tikai dēļ zikas vīrusa vai rezultātā dēļ šī vīrusa, varbūt arī pesticīdi ir pie vainas. Mums vajadzētu izanalizēt šo situāciju, vajadzētu acījāt visas eh, bažas, kas nav saistītas, un tad nonākam arī pie secinājuma eh, šī epidēmija izplatās lēnām, bet es gribētu atgādināt mūsu rīta diskusiju ar ECDC Un šis centrs jau ir spērts tiecīgos soļus, ir izplatīta informācija, ir izveidots arī plāns, kā rīkoties ārkārtas situācijā, lai darītu visu, lai Eiropas pilsoņi apzinātos visus riskus. Tas savukārt norāda uz to, cik svarīga ir šāda aģentūra, cik ļoti būtiski ir caur šo centru piesaistīt visus Eiropas labākos ekspertus, kas spēj reaģēt uz šādu krīzi. Es gribētu pateikties personiski par sadarbību saviem kolēģiem. Es ļoti ceru, ka rezolūcija arī tiks apstiprināta, jo mēs visi cenšamies uh, ierakstīt tajā pašus svarīgākos aspektus, tomēr tas ir tikai pirmais solis, vēl ir vajadzīgi pārējie soļi, ko spērs uh, komisija un ECDC, un es ļoti ceru, ka mēs saņemsim arī saulēcīgu informāciju no viņiem. Mēs zinām, ka vīrus izplatās Eh, tādā teritorijā, uz kuru dosies arī daudz Eiropiešu tuvākos mēnešos. Olimpiskās spēles arī tuvojas un šis reģions ir arī aktuāls. Eh, ļoti ceru, ka mēs varēsim skaidri paziņot par to, kāds ir draudu līmenis attiecīgajā reģionā, lai cilvēki varētu apzināti saprast, eh, kas tur notiek un lai šīs mm, tālāk izplatīšanās būtu ierobežota. Tad paldies par sadarbību visiem. Paldies, tālāk Hauslink, kungs. Jā, Jā, es varu tikai atkārtot to, ko visi iepriekšēji teica. Mums šajā jautājumā ir vajadzīga kopīga plaša bāze. Un, protams, ir jāsaņem arī atbildes par šo saslimšanu. Uzskatu, ka ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Domāju, ka mums vajadzētu intensīvi skatīt cēloņus. Pašlaik zikas vīrus uh, attīstās, bet nav jau tā, ka viņš pēkšņi radās. Mums ir jāsaprot, kāpēc ir sākusies tāda dinamika vīrusu attīstībā. Šī straujā paplašināšanās norāda uz to, ka problēma neatieksies tikai uz dienvidiem. Visticamāk, šī problēma nokļūs arī līdz Eiropai. Tieši tāpēc mums nevajadzētu uzskatīt, ka šī ir tikai dažu dienvidu valstu problēma, drīzāk tā ir globāla problēma. Mēs zinām, ka attiecībā uz uh, Mikrocefālija 16 mm, gadiem ir tieši saistām ar vīrusu, taču vēl ar vienu ir daudz nenoskaidrotu jautājumu. Kolēģi jau tikko pieminēja vienu šādu jautājumu, proti pastāv saikni arī ar pesticīdiem. Šāds jautājums noteikti vajadzētu noskaidrot. Un tāpat arī ir jādomā, kā palīdzēt cilvēkiem uz vietas, kā atrisināt šādus salīdzinoši vienkāršus gadījumus, piemēram, varbūt mēs varētu izdalīt uh, moskītu tīklus. Brazīlijā ir grūti iegādāties šādus mos moskītu tīklus. Tas ļaut cilvēkiem pašiem sevi aizsargāt. Mums uh, vajadzētu tomēr pieiet šim jautājumam samērīgi. Mēs nevarētu tagad teikt, ka ir jāiznīcina visi odi. Mm, tas nav iespējams. Mums ir jāsadzīvo ar šo odu, kas arī ir dzīva būtne. Vai to mēs gribam vai nē. Mums ir jāpieņem pasākumi, piemēram, vairākās valstīs ir hīgieniski pasākumi, kas ļauj ierobežot odu izplatību. Tāpat arī mēs nezinām, vai mēs varētu iznīcināt visas ērces. Mēs nevaram uh, šīm ērcēm tagad sākt gāzt virsū insekticīdus. Mums ir jāsagatavojas arī Eiropā. Mēs iepriekšējo reizi redzējām, ka Eiropas dienvidos var rasties līdzīgas situācijas. Šeit cilvēkus vajadzētu gan daudz informēt un vajadzētu nodrošināt dažādus informācijas izplatīšanas pasākumus. Visiem vajadzētu zināt, kā sevi pasargāt. Paldies, Pedišīnī kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Cilvēki ir sākuši runāt par um, vakcināciju, par vakcīnām, lai apkarotu šo vīrusu. Um, mēs arī uzklausījām prezentāciju, pirms izstrādājām savu rezolūciju. E, ir dažādas metodas, un šī ideja par vakcināciju ir lieliska. Tomēr ir svarīgi apkarot arī šī vīrusa izplatīšanos kā risku. Resursi, lai veiktu tālākos pētījumus, ir nepieciešami, ir vajadzība arī uzsākt vakcinācijas programmu. Šīs idejas jau ir virmojušas kādu laiku. Man ir vairāki jautājumi saistībā ar šo ievadu. Uh, ir dažādi zikas vīrusa tipi, vai ir iespējams apkarot šos visus ar vienu universālu vakcīnu, vai tā būs pietiekami spējīga apkarot dažādas paveidus, kā arī e, par odiem un to, kā pārnes šis, odi, šo vīrusu no viena oda pie otra, pēc tam no odu uz cilvēku arī jāsaprot e, šī e, procesa gaita. Mums nevajadzētu radīt tādu vakcīnu, kas galu galā būs neefektīva, kas necienīsies pret e, šī vīrusu paveidiem vai mutācijām. Un vēl ir jāņem vērā arī aizsardzība, jāaizsargā profesionāļi, kas nodarbosies ar um, kaut vai vakcināciju, piemēram, ir nepieciešamas maskas, individuāli aizsardzības līdzekļi. Um, līdz šim ir veikt pasākumu apkarot, apkarojot tīģerodus, un Itālijā šie pasākumi ir bijuši visai veiksmīgi uh, tālāk ir denga um, drūdzis, arī te ir laba pieredze un ir arī bijuši ļoti efektīvi pasākumi. Tālāk vīrusa pārnešana ir iespējama ar citos ceļos, arī asins saskars ceļā vai arī seksuāli transmisīvā ceļā. Un šeit ir jāņem vērā arī šādi ceļi. Tātad pētījumi, prevencija ir svarīga šai ziņā. Un mums ir jāizpēta um, zinātniskie atklājumi un ne tikai jāna par vakcīnu, ka vienīgo izēju. Paldies. Uh, tālāk par ņokungs. Jā, paldies, godējami kolēģi. Es gribētu jums atgādināt visa, visiem šo normu, kas mums ir kopš 2013. gada. Mēs parlaments kopā ar komisiju, ko es veicu, uh, un padomi mēs pieņemam lēmumu uh, par mm, pārobežu draudiem veselībai. Es tur biju referents, tas bija lēmums un bija teksts, ko mēs pieņēmām. Um, tas bija pēc tam, ka mēs nokonstatējām to tā saucamo gripu. Un tad mums tika pieņemta šāda norma. Uh, kas darbojas visā Eiropā, to kontrolē arī komisija, un šie pasākumi labi funkcionēja ebolas gadījumā, un es ļoti ceru, ka arī šajā zikas vīrusu izskatības gadījumā arī mēs varēsim izmantot esošo regulējumu. Un tagad šajā debatē es gribētu uzdot jautājumu, vai jūs zinat, ka Pasaules veselības Um, organizācija vai ir izstrādājusi un pamatojis visu šo attiecīgo saikni starp zikas vīrusu kā tādu un arī um, tiem veidojumiem, smadzenēm, ko izraisa šis vīrus, un vai līdzekļi ir pietiekami? un vai šī informācija ir eh, pietiekama, ka vīrus izraisa šos neiroloģiskās saslimšanas. Un tālāk ko darīsim ar vīrusu, ka nav ne ārstēšanas, ne vakcīnas, kāds ceļš ir, ir uz priekšu, ko dara pētnieki, jūs redzat pie vakcīnas, un ko jūs darīsiet, lai apturētu izplatību plašā apjomā šim vīrusam. Uh, un jūs eh, arī paziņojāt par to, ka ir iespējams arī mobilēt attiecīgo mm, um, personālu, kas spētu rēģēt, vai jūs varētu pastāstīt eh, sīkāk, kad šie spēki būs operatīvi pieejami. Eh, paldies, Marija Kungs, paldies priekšsēdētāji es gribētu izteikt divus vienkāršus komentārus. Pirmais, es ļoti bieži dzirdu dažādās debatēs, kā arī presē lasu, ka zikas vīrus neskar Eiropu. Eh, tas varbūt ir geogrāfiski pareizi, jo tiešām eh, kā kontinents eh, to vēl nav, nav skāris. No otras puses, šis vīrus tiešām skar Eiropas um, iedzīvotājs un pilsoņus, kas dzīvo Martinikā, San Martinā, Gijānā un citās valstīs, kur šis vīrus jau ir konstatēts. Un otrs novērojums starp 2000. 5. un 6. gadu Reunijas salā um, bija uh, arī epidēmija, kas skāra 40% iedzīvotāju šajā Reunijas salā. Tātad tā bija ļoti liela Uh, epidēmija un uh, kopš uh, pieciem, pie, pieciem gadiem vairs šajā salā nav konstatēta šīs slimības gadījums. Tad šeit ir rīkojušās arī iestādes no šīs salas. Mēs ņemam vērā labo praksi, īstenojam to. Mēs arī īstenojām pasākumus attiecībā uz šo jauno slimību, un šie pasākumi ļāva mums tikt galā ar. Un tad rezultātā vai Eiropas komisija varētu mums palīdzēt izmantot šos esošos tīklus, un varbūt komisija ir ņēmusi vērā to, ka šajās attālajās teritorijās ir jau zināšanas, kas jau ir izmantotas, un ko varētu izmantot arī šajā gadījumā, apkarojot zika vīrusu izplatīšanu. Oh, oui, merci, Monsieur le Président. Notre groupe appuie. Paldies, Gadien, protams. Jā, mūsu grupa atbalsta šo rezolūciju. Ka, um, katrs šāds gadījums jāņem vērā un jāapkaro izplatīšanās vīrusiem, kas ir ļoti lipīgi. Un tāpēc ir jautājumi. Pasaules veselības organizācija jau vērs uzmanību uz šiem sākām mikrocepālijas veidā, bet jo saikne ar ziklus vīrus kā ierosinātē vēl ir jāapstiprina. 17 no 17 bērniem no 400 apsekotajiem ir koncentrēts zikas vīrusu nēsātāji. Un vai, vai šeit nav iespējams runāt par kādu citu slimību, kas nav mikrocefālija, piemēram, Kolumbija. E, mēs varam runāt par uh, šo valsts, kas arī skarta, bet tur nav mikrocefalijas gadījumi. Un ir ASV 25 tūkstoši mikrocefalijas gadījumu katru gadu, daudz gadu garumā, un nav ziks vīrus. Vai mēs varam tiešām uh, padarīt šo pētīšanu par mikrocefaliju, kas to izraisa un tā tālāk, kā pētījumu centrā, un arī saistot ar geogrāfisko aspektu. Uh, vai nav saistīti mikrocefālijas gadījumi ar pesticītu izmantošanu. Mums ir kontakti ar attiecīgām iestādēm, jārīkojas profilaktiski un eh, galvenais princips, ko kopā ar korēģiem mēs esam iesnieguši. Mm, mēs gribam piropeksifēna aizliegumu pastiprināt, uzskatām, ka tas mazinās risku saistībā ar mikrocefāliju.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 jā, jāaizsargā no šī drauda. Ir jāizmanto visi līdzekļi, kas mums ir, un ir skaidrs, ka šeit ir ļoti liels vīrusa izplatīšanās risks. jāskatās, kā izplatās, eh, un, piemēram, ASV ir mm, pieredze, un viņi deklarē, ka viņi paši dažādās jomās, arī sporta jomā, paši, tad viņi izvērtē un izlēmja, vai riska līmenis pietiekami augsts, lai piedalītos vai nepiedalītos olimpiskajās spēlēs tas ir ņemot vērā iespējamo vīrusu izplatību kā risku, tas tiek izvērtēts. Un es uzskatu, ka jārīkos ļoti steidzīgi, jādara viss, lai mēs apkarotu šo izplatīšanos. Paldies! Un tālāk mēs varam uzklausīt komisiju. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. I'd just like to make a few points in relation to the resolution. Paldies, es gribētu pateikt pāris punktu par šo rezolūciju. Pirmkārtām, starptautiskais ietvers pārobežu tiesībām ir saistošs starptautisks līgums, kuru pārvalda Pasaules veselības organizācija. Šī gada 1. februārī Pasaules veselības organizācija, ņemot vērā zikas vīrusu izplatību, izziņoja starptautisku ārkortas stāvokli un e, tas savukārt aktivizēja mehānismus saskaņā ar starptautiskajiem e, veselības noteikumiem, lai tiktu galā ar šo vīrusa uzliesmojumu. Kā jau Parņokungs norādīja, kopš 2013. gada ir spēkā parlamentu un padomas lēmums par pārobežu veselības apdraudējumiem. Tas tika pieņemts, lai risinātu šādu uh, problēmu risināšanu Eiropas problēma, līmenī. Uh, Un šis mehānisms arī tagad ir iekt, aktivizēts. Un tas tiek darīts kopā ar Veselības drošības komiteju, kas ir tikusies jau vairāk kārt, lai diskutētu par šī vīrusu uzliesmojumu. Mēs esam aicinājuši Eiropas slimību profilakses un kontrolas centru izskatīt šos riskus. Riska izvērtējumā ir ietverti tādi jautājumi, kā uh, informācija sabiedrībai, informācija uh, veselības speciālistiem, uh, zikas vīrusa uzraudzība, definīcijas, kas ir jāpiemēro, uh, dzimšanas un neiroloģisko traucējumu uzraudzība, un tāpat arī citi jautājumi, piemēram, transporta līdzekļu dezinfekcija. Visi šie jautājumi ir ietverti riska izvērtējumā. Uh, par kuru mēs apspriežamies ar dalību valstīm uh, Veselības drošības komitejā. Mums jau ir bijušas padziļinātas diskusijas par uh, slimību profilakses un kontrolas centra gatavotajiem dokumentiem, un rīt ir paredzēta galīgā tikšanās, kur mēs runāsim par šo dokumentu publiskošanu. Ir jānodrošina koordinēti pasākumi visā Eiropas Savienībā, jo īpaši ir runa par informāciju ceļotājiem. Šo informāciju sniegs komisija visās um, atbilstošajās valodās. Šis darbs pašlaik norit. Tāpat arī esam aktivizējuši tīklu, kas darbojas um, Uh, kopīgajā pētniecības centrā par iedzimtajiem dzimšanas defektiem. Mēs vēlētos uzlabot uzraudzību, kas ir saistīta ar uh, dzimšanas defektiem, ko varētu būt izraisījis zikas vīrus. Es tāpat arī gribētu pieminēt, ka Eiropas likumdošanā jau ir pasākumi attiecībā uz asinīm, orgāniem un naudiem, lai aizkavētu orgānu ziedošanu, gadījumā šie ziedotāji ir cilvēki, kas nesen viesošajos, viesoš, viesojušies apdraudētajos reģionos. Tāpat arī rezolūcijā ir pieminēti vairāki punkti, pie kuriem uh, E, mūsu komiteja jau ir strādājusi, ir e, jāsagatavo aptauja dalību valstīm. Manā rīcībā ir informācija, ka kopā ir 72 laboratorijas Eiropas Savienības līmenī, kurām ir kapacitāte pārbaudīt zikas vīrusu. Tās atrodas 23 dalību valstīs. Mums tagad ir jāpaskatās, kā šo kapacitāti varētu mm, nodot tālāk citām dalību valstīm, kurām šāda laboratorija nav. Kā jau minēju, arī šis darbs pašlaik risinās. Attiecībā uz vakcīnu un aprūpes attīstīšanu 8. februārī tika izveidota darba grupa, kas sniegs zinātniskas konsultācijas attiecībā uz zikas vīrusa medikamentu uh, attīstīšanu. Attiecībā uz kontrolēm Mums ir līdzīga pieredze tādu slimību uzliesājuma gadījumā kā čikunguja un arī citām infekciozām slimībām. Vairākas dalībvalstis jau ir pieredzējušas šādu kontrolas pasākumu veikšanās. Varu pieminēt Grieķiju, Itāliju, Franciju, gan kontinentālo Franciju, gan arī uh, pārjūras teritorijas. Tāpat arī Spāniju un Portugāli. Uh, Visām šīm valstīm ir pieredze uh, vektoru pārnēsātu infekciozu slimību izplatībā un moskītu populāciju kontrolē. Papildus gribu pieminēt, ka Eiropas slimību kontrols un profilakses centrs, kura izpildu direktora pašlaik ir klāta un arī var izteikties, ir izveidojis tīklu šādu slimību kontrolē. Šīs tīkls nodrošina lēmumu pieņemšanas rīkus un ļauj arī izveidot visas Eiropas tīklu šādu vektoru noteikšanai. Tāpat arī kā nodrošināt, lai sabiedrība varētu pasargāt no uh, odiem. Eiropas Savienība ir ļoti liels donors globālajā fondā un ir jau nodrošināti uh, 548 miljonu tīklu, kas ļautu pasargāt uh, cilvēkus no dažādiem vīrusiem, kurus pārnēsā moskīti. Papildus mehānismiem, kas eh, nesen ir tikuši izveidoti medicīnas speciālistu mobilizēšana Eiropas līmenī, komisija nav saņēmusi pieprasījumus izmantot eh, šā mehānisma ietveros pieejamos resursus, taču mehānisms darbojas, un darbinieki, kas varētu darboties šī mehānisma ietveros, ir pieejami un viņus varētu mobilizēt. Pēdējais, ko es gribētu teikt, šī situācija attīstās visu laiku, bet komisija jau ir izveidojusi vairākus pasākumus esošās likumdošanas ietveros, esošo programmu ietveros, lai šo krīzi pārvarētu. Paldies! Paldies! Pirms došu vārdu Pasaules veselības organizācijas pārstāvjiem un slimību profilakses un kontrolas centram, došu vārdu vēlreiz Riva Zīkundzei, kura gribēja uzdot papildu jautājumu. Paldies par šīm atbildēm. Domāju, ka ne visi punkti ir gana detalizēti izklāstīti. Protams, te ir runa par sabiedrības veselību, par startautisku problēmu, uh, Eh, Zikas vīrus varētu parādīties arī Eiropas dienvidos, Spānijā, Itālijā, Francijā, un tad mēs saskartos ar šo problēmu. Jūs sakāt, ka nav vakcīna, bet es tikko uzzināju, ka Indijas laboratorija ir jau izveidojusi divas vakcīnas, kurām ir jāveic eh, klīniskie izmēģinājumi attiecībā uz to efektivitāti. Gribētu zināt, kas īsti notiek šajās Indijas laboratorijās. Otrs Jūs teicāt, ka Eiropas komisija ir atbloķējusi 10 miljonus eiro. Argentīniešu pētnieki ir iesnieguši pieprasījumus, kuri saka, ka pastāvētu saikne, nu varbūt ir runa par kādu kokteili, attiecībā uz pīriproksifēnu, kas varētu izraisīt mikrocehāliju. Un tāpat ir runa par vakcīnu, difterijas vakcīnu, kas e, tika izmantota sievietēm Brazīlijā. Būtu interesanti varbūt to visu papētīt, lai šos parametrus mēs varētu izslēgt. Pastāv ļoti spēcīgi, ļoti mm, pamatot iespēja, ka tieši zikas vīrus varētu izraisīt mikrocefāliju, bet nu vēl nav skaidrs zināms. Neviens nezina, kādus padomus e, dod e, grūtniecēm. Šeit tiek teikts, ka uz šīm valstīm nevajadzētu ceļot, bet kas notiek uz vietas šajās valstīs, kas notiek ar abortiem? Eh, Brazīlijā aborts ir aizliegts. Un kas notiek, ja viņas eh, zina, ka uh, viņu mazulis jau cieši no mikrocefālijas? Kas notiek attiecībā uz kontracepciju? un uz invaliditātes centriem. Šis vīrus ir parādījis, ka pastāv deficīts šajā jomā, jo šie, šie no mikrocefālijas cietušie bērni vis, no, visticamāk būs cilvēki ar invaliditāti. Vajadzētu domāt par cilvēkiem, kas dzīvo uz vietas, nevis tikai par grūtniecēm, kas var e, doties ceļojumos uz šo valsti. Godāmie kolēģi, mēs nesāksim vēl vienu jautājumu kārtu. Parīs kungs, jūs pieteicāties runāt, bet visam īsi. Jā, protams, es eh, neizteikšos tik gari kā mana kolēģe. Mēs eh, nediskutējām tik detalizēti. Perifoksifēns ir viena lieta, kuru es gribēju iekļaut šajā rezolūcijā, un man arī izdevās to izdarīt, kaut arī pārējās politiskās grupas pretojās. Es zinu, ka Brazīlijā ir gadījumi, kur ir pierādīts, ka mikrocefāliju varētu saistīt ar šo pesticīdu. Piemēram, Rio Grandē ir aizliegts izmantot šo pesticīdu dzeramajam ūdenim. Ir skaidrs, ka grūtniecis lieto dzeramo ūdeni, un tāpēc šī problēma varētu rasties. Uh, Es gribētu, lai komisija mazliet vairāk par to pastāsta. Paldies! Vēlreiz vārds komisijas pārstāvim pēc tam PVO un tad uh, slimību profilakses un kontrolas centrām. Paldies par šiem jautājumiem. Attiecībā uz saiknī starp vakcīnām, kas tiek izmantotas bērniem un uh, iedzimtajiem defektiem, mēs neesam saņēmuši nekādu informāciju, ka bērnu vakcinācija varētu izraisīt uh, dzimšanas defektus. Uh, Ja jums ir šāda informācija, mēs, protams, to izskatīsim un nodosim to Eiropas zāļu aģentūrai. Tas pats attiecas arī uz Indijas vakcīnām, kuras jūs pieminējāt. Ja pastāv informācija, kas uh, varētu nodrošināt vakcīnu izstrādi, tad tas mūs noteikti interesētu. Attiecībā uz spekulācijām presē par pieminētajiem pesticīdiem kas varētu būt saistīts ar mikrocefāliju. Komisijas rīcībā nav nekādu pierādījumu, kas ļautu uh, uzskatīt, ka šis pesticīds būtu endokrīnās sistēmas kropļotājs vai arī izraisītu dzimšanas defektus. Zinātnes līmenī mums nav pierādījumu, kas ļautu piekrist šiem apgāvojumiem, proti, ka pastāv saiknes starp pesticīdiem un šiem uh, dzimšanas defektiem. Attiecībā uz piešķirto naudu pētniecībai Es pieminēju desmit miljonus, bet es arī pieminēju to, ka jau notiek projekti, kas arī ļaus nodrošināt palīdzību, un te ir runa par 65 miljoniem uh, eiro, tad, tad denges trūdzīm un tāpat arī dažādas stratēģijas uzraudzībai, pētniecībai un tā tālāk. Desmit miljonu summa nāk papildus šiem apmēram 65 miljoniem eiro, kas ir paredzēti citiem pētniecības projektiem, kas arī ir saistīti ar šo uzliesmojumu. Rivāzī kundzes eh, jautājums par grūtnieču aprūpi Dienvidamerikā. Ir skaidrs, ka tas ir Dienvidamerikas valstu pienākums. Un, protams, te var iesaistīties arī Pasaules veselības organizācija, kas jau ir izsniegusi vadlīnijas un padomus. Uh, kas kopumā atbilst mūsu pieņemtajiem padomiem Veselības drošības komitejā. Tātad tā būtu Dienvidu Amerikas valstu atbildība, kā viņi izmanto šos padomus un kā viņi tos piemēros. Paldies! Bertulīnī kungs. Paldies, priekšādātāji! Es arī gribētu izteikt dažus komentārus par to, uh, ko pieminēja daži deputāti attiecībās PVO, un jo īpaši, kad un kā mēs noteiksim saiknis starp zikas vīrusu un mikrocefāliju. Šis jautājums pašlaik tiek pētīts. Es gribētu šīs runas sākumā nolasīt teikumu, kuru uh, teica Brusolvīgs, kurš ir atbildīgs pasaules līmenī par zikas vīrusu. Zika ir uzskatām par vainīgu, līdz to uh, atzīst par nevainīgu. Tas ir ļoti būtiski, jo ir daudz pierādījumu, kas saista šos divus fenomenus. Tā ir otrā reize, kad uh, mikrocefālijas epidēmija izceļas saistībā ar zikas vīrusu. 2014. gadā Franču Polinēzijā bija līdzīga epidēmija, manuprāt, bija, tie bija 18 gadījumi. Un tāpat arī mums ir jāatcerās, ka ir 5280 gadījumu, uh, mikrocefālijas gadījumu, kas arī ir saistīti ar zikas vīrusu. Un tie ir apmēram 163 gadījumi gadā. Protams, šo saikni ir grūti definēt, taču šie skaitļi ir ļoti zīmīgi un tos pārbauda arī pētnieku grupas. Bez tam ir arī izolēti vīrusa gadījumi, piemēram, Slovēnijā. Tāpat ir bijuši arī daudz citi gadījumi. Un šī ģeogrāfiskā saistība arī ļauj papildināt pierādījumus. Mēs pieļaujam, ka citās valstīs šādi gadījumi vēl nav atklāti, un tas ir tāpēc, ka mikrocefālija var atklāt tikai ļoti vēlā uh, grūtniecības posmā ar uh, dažādām pārbaudēm vai arī pēc dzimšanas. Tas nozīmē, ka vēl nav bijis e, pietiekami daudz laika izvērtēt šīs epidēmijas apmērus. Vēl gribētu jums pastāstīt, ka Eiropā mikrocefālijas gadījumi ir 2,89 gadījumi uz 10 tūkstošiem jaundzimušo. Tātad tas nozīmē, ka uh, Šis skaitlis ir ļoti zems, viens no trīs tūkstošiem. Tas attiecas arī uz abortiem. Patiešām šis skaitlis ir zems. Un, ja salīdzinu šos datus ar tikko sniegto statistiku, tad, protams, ka šī atšķirība ir ļoti liela. Protams, pastāv spekulācijas par vakcīnām, par piriproksifēnu. Vakar, 19. februārī, saņēmām uh, informāciju, kur ir teikts, ka nav nekādu pierādījumu, ka vakcīnas varētu radīt mikrocefāliju bērniem. E, tāpat arī ir 2014. gadā veikts literatūras apskats. Vakcīnas tiek izmantotas e, desmitiem gadus ilgi, un nav nekādas saistības bijis ar mikrocefāliju. Tas pats arī attiecas uz piriproksifenu. Tas uh, atspoguļo normālos hormonus tikai bez mugurkaulniekos, un uh, līdz šim nav bijis vispār nekādu apgāvojumu par uh, iedzimtiem defektiem vai jebkādām citām problēmām. Šī vērtējuma beigās mēs vēlamies teikt, ka nav nekādu indikāciju, kas ļautu teikt, ka piriproksifēns varētu novest pie mikrocefālijas. Ir ļoti būtiski, lai mēs nesāktu paļauties uz jebkuru teoriju, kas parādās par šiem jautājumiem. Mums nav gana daudz ieroču, lai cīnītos pret šiem vektoriem, un ja mēs sāksim vainot vielas, kas absolūti nav saistītas ar šīm sekām, un dažas valdības sāks uh, rīkoties, tad mēs uh, zaudēsim šajā cīņā, un cīņa mums ir jāvērš pret vektoriem. Uh, Piekrītu Pedičīnī kungam, kurš teica, ka ir vajadzīgas jaunas tehnikas un tehnoloģijas, kas jau ir pieejamas, lai cīnītos pret eh, vektoru izraisītām slimībām, piemēram, moskītu sterilizāciju un tā tālāk. Šīs tehnoloģijas ir ļoti efektīvas, un mēs mēģinām tās izmantot plašāk. Pēdējais attiecībā uz pētniecību. Mēs iestājamies par papildu pētniecību un diagnosticējošiem rīkiem kā tu norādīji pārējie runātāji. Attiecībā uz vakcīnām es negribētu, lai mani pārprot. Mēs teicām, ka mēs esam aplēsuši apmēram 18 mēnešus, kas būs vajadzīgi, lai uh, eksperimentētu ar vakcīnām. Te nav runa par komerciālu pielietojumu. Protams, tas nenotiks tūlīt, bet tas nav arī pārāk tālu nākotne. Attiecībā uz finansējumu Mēs esam izteikuši lūgumu PVO apmēram 56 miljoniem dolāru nākamajiem sešiem mēnešiem. 25 eh, tūkstu, miljoni tiks nodrošināta PVO un pārējais būs citām organizācijām, piemēram, UNICEF un eh, kopienas organizācijām, lai veicinātu izpratni. Domāju, ka izpratnes veicināšana ir ļoti būtiska. Pat ja valdības mēģinās dezinficēt lielus reģionus, šie moskīti var dzīvot pavisam nelielā ūdens daudzumā pusglāzē, un ja mēs neizmantosim šīs profilakses iespējas mājās, dārzos, uz balkoniem, tad eh, tas var radīt problēmas. Tas arī būtu viss priekšādētāji, jums ir kādi jautājumi, vienmēr esmu jūsu rīcībā. CDC. Paldies! Lūdzu, tagad vārds slimību apkarošanas centra pārstāvē. Lielas paldies! Vēlos atgriezties pie dažiem jautājumiem. Pirmkārt, tika minēts, ka Eiropā ir zināšanas apkarojot šīs odu izplatītās slimības. Tā tiešām ir no rīta, es jau minēju, ka valstis, kurā šie vektori Eiropā ir klātesoši, ir guvušas pieredzi, uh, dingi vīr, vīrusu un šikunguja apkarošanā. Un, protams, mēs izmantosim šīs zināšanas, jeb ekspertīzi. Piemēram, komisija veselības eh, nekaitīja, veselības komitejā sacīja, ka visas šīs valstis var mainīties ar vērtīgu pieredzi. Mums ir arī entomoloģistu, entomologu, uh, Mm, tīkls, tie ir etimologi cilvēki, kas pētīja šo sodus, un no rīta es jau minēju, mums tagad jāizveido uzraudzīšana eh, šī vīrusu klātbūtnei odos Eiropā, un arī jāuzraug cilvēki, kas eh, no skartajām zonām nonāk Eiropā, īpaši tad, ja šie cilvēki nonāk tajos mm, reģionos, kur eh, šie vektori pastāv, līdz ar to var izplatīties šādi vīrusi no viena cilvēka uz otru. To mēs rīt Eh, veselības drošības komitejā to apspriedīsim ar dalībvalstīm. Ko mēs darījām ar rietumnīlas vīrusu? Mēs izveidojām kārtas, kas regulāri tika aktualizētas, pamatojoties uz jaunāko informāciju. Eh, vienmēr salīdzinot datus eh, tajās teritorijās, zonās, kur risks pastāv, kad ir runa par vektoru, un, un tā, lai cilvēki zinātu, kuras Eiropā ir šīs riska zonas. Uh, un pēc eh, sika vīrusa monitoringa izveidošanas mēs šādi rīkosimies arī sika vīrusa gadījumā. Atgriezīšos vēl pie pētījumu jautājuma. Protams, mums ir jāievāc vairāk informācijas par izplatības veidiem, taču tagad tiešām ir jānosaka tāda informācija, kas ļautu kvantificēt šo risku. Mēs, pazījām, mēs zinām, ka pastāv risks um, sievietēm, kas ir gaidībās, ka viņu bērniem varētu būt mikrocefālija, taču mēs nezinām, cik liels šis risks ir, vai tas ir katrā gadījumā, vai 30 vai 50 procentos gadījumā. Uh, gadījumu, un šie pētījumi tagad ir sākts kartajās teritorijāties, un tas mums ļaus risku izvērtēt kvantitatīvāk. Tas pats attiec arī uz uh, transmisiju seksuālā ceļā. Ir pavisam nedaudz tādu gadījumu, manā skatījumā tikai divi tādi dokumentēti gadījumi, ka tas ir iespējams, taču mēs nezinām, cik bieži tas notiek. Un pēdējais komentārs, ko vēl varu sacīt par reunionu. Tā tiešām ir 40% no iedzīvotājiem 2005. un 2006. gadā mm, bija inficējušies ar čikungoja, bet lieta bija tāda, ka šis vīrus nekad agrāk uz šīs salas nebija novērots, tāpēc cilvēki nebija imūni pret to. Tāda ir pieredze ar Brazīliju ka neviens agrāk nebija bijis saskarē ar šo vīrusu, tātad nebija izstrādājusies arī imunitāte. Un tas fakts, ka pat laban Reunionu salā čikuni guņa vairs nav, ir saistīts ar to, ka cilvēkiem tagad ir izstrādājusies imunitāte, tāpat tas ir saistīts ar pasākumu efektivitāti. Uh, Pievēršoties citam jautājumam, kā jau Astuns Rēns teica, daudzās valstīs patiesībā ir laboratorijas, kas ir kompetenta, spēja diagnosticēt šo vīrusu, un tās valstis, kurās laboratoriju nav, ir noslēgušas vienošanās ar eh, citām valstīm, kurām laboratorijas ir, lai tās veiktu diagnozi to interesēs. Tātad Eiropā pastāv iespēja šīs infekcijas diagno ratificēt. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs par ņau. Paldies par jūsu novērojumiem un jūsu atbildē. Farjā kungs, jūs vēlties vēlreiz izteikties? Nu, 30 sekundes. Tas ir Bertolīnī kungam. Es nezināju, ka jūs tur esat. Bertolīnī kungs. Brīvī proksiken eh, kāpurs neļauj, kā neļauj odam pieaugt, eh, vairoties, un, eh, un tā tas process apstājas. Mikrocefālija ir saistīta ar mazām smadzenēm. Es neesmu zinātnieks, man vienkārši interesē sabiedrības veselības aiz, aizsargāšana. Jūs sacījat, ka sakarā ar šo principu indubio pro reo arī kāpurs pirikprociferi jāuzskata par vaininieku, līdz tas tiek atzīts par nevainīgu, tā ir? Nē, es tā neteicu, es teicu, ka es vienkārši nocitēju mūsu ģenerāla direktora sacīto, viņš pētīja šīs lietas, un viņš sacīja, ka saiknes starp zika vīrusu un mikrocefaliju ir jāuzskata par pamatot, līdz tiek pierādīts, ka ir pretēji, bet tā ir tikai provokācija, proti mūsu rīcībā ir pamatojumi, ir mm, elementi, lai uzskatītu, ka cika vairus izraisa šo mikrocefaliju. Tāda ir oficiālā nostāja. Paldies! Voilà, donc je propose que... Labi, līdz ar to mēs varam slēgt šīs debatas, saka priekšstādātais pēdējā informācija saistībā ar šīm debatēm. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. februāris, 2012. Groziņā aizniedz tikai angļu valodā. Lūk, to vēlēju jums sacīt. Nu, līdz ar to mēs esam uh, izskatījuši mūsu darba kārtību, bet nu, mēs paši gan neesam savus spēkus izsmēluši, vai ne? Tad mēs turpināsim vēl ar citām aktivitātēm. Paldies par uzmanību un līdzdalību!